Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu sāksim. Zālē ierodas viens cilvēks pēc otra, un pēc pāris minūtēm noteikti zālē būs daudz vairāk cilvēku nekā pašlaik. Deviņos zāle bija gandrīz tukša, un tagad mēs redzam jau tajā daudz cilvēku. Gribētu tagad eh, mūsu vidū sveikt eh, komisāru Moedešu, kurš eh, jau ir daudzreiz viesojies Eiropas parlamentā. Mums ir prieks viņu atkal redzēt mūsu vidū. Šodien mēs runāsim par aktuālo situāciju mm, pētniecībā un Eiropas Savienības pētniecības politikā. Gribētu jūs visus informēt, ka komisārs Maidešs prezentēs eh, komisijas prioritātes attiecībā uz pētniecību, zinātnēm un novatoriskumu. Visi, protams, mēs gaidām 2020. gada rezultātus. Un tāpat arī nesen tika paziņots par zinātnisko konsultāciju mehānismu. Ar komisāru Moedešu kungu esmu pavadījis diezgan daudz laika Ītra komitejas vārdā, diskutējot par dažādiem nozīmīgiem jautājumiem. Vicepriekšēdētājs darbojās arī šo diskusiju ietveros un domāju, ka mūsu debates par novatoriskumu nākotni bija ļoti vērtīgas. Varbūt jūs varētu arī mums pastāstīt šīs galvenās idejas, kas tika paustas ļoti svarīgajā sanāksmē, kur tikās 800 cilvēki no visas Eiropas. Tagad dodu vārdu komisāram. Paldies! Paldies, priekšādātāja kungs! Paldies, ka varējāt uh, ierasties uz šo sanāksmi. Mēs saprotu, ka augusts tuvojas. Un uh, šķiet tiekamies jau trešo reizi, par ko man ir liels prieks. Šodien vēlējos jums eh, mazliet pastāstīt par eh, to, kas ir eh, noticis šo astoņu pēdējo mēnešu laikā. Šajos astoņos mēnešos esmu klausījies, kas ir sakāms jums, kas ir sakāms dažādiem zinātniskajiem konsultantiem. Man ir bijušas tikšanās arī ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem, un dalībvalstu pārstāvjiem kopumā. Es gribēju ar jums apspriest to, ko esmu dzirdējis, kādas idejas ir tikušas paustas un to, kas tiks darīts nākotnē. Īsnībā ļoti daudz, kas no tā, ko esmu uzklausījis, ir dažādi ieteikumi, un tagad es gribētu pastāstīt, kādā virzienā es gribētu iet pēc jūsu teiktā uzklausīšanas. Kopumā Eiropā situācija nav vērtējama viennozīmīgi, un es uzskatu, ka šajos astoņos mēnešos uh, attiecībā uz pētniekumu un pētniecību un novatoriskumu mm, galvenais vajadzētu domāt par daudzveidību. To nevar uzskatīt par neko negatīvu. Tas ir īstenībā iekupums un tas varētu būt pamats uh, nākotnē pētniecības un novatoriskuma attīstīšanā. Domāju, ka šo ieguvumu vajadzētu arī ņemt vērā mūsu portfelī. Mēs uzskatām, ka pētniecība un novatoriskums būs stimuls izaugsmai. Arī eiropieši uzskata, ka tas ir mūsu ieguvums, un es gribētu tieši tāpēc arī to virzīt uz priekšu. Tomēr gribētu arī pastāstīt par trīs izaicinājumiem, ko es saskatu pētniecības un novatoriskuma jomā. Uh, Pirmkārt, jūs jau zināsiet, un es arī esmu vairāk kārt atkārtojis, ka mēs eh, nevarēsim nodrošināt, lai pētniecības rezultāti patiešām eh, tiek izmantoti tirgū. Esam par to ļoti daudz runājuši, bet mums noteikti vajadzētu kaut ko darīt lietas labā. Otrs, kas man šķiet uztraucoši, ir tas, ka dažas zinātnes jomas, pat ja mēs radām ļoti daudz zinātnisku zināšanu. Mēs redzam, ka zinātne, diemžēl, neattīstās dažās jomās. Tāpēc mums vajadzētu domāt par pamat zinātnēm, nodrošināt, lai esam labākie visās jomās. Treškārt, attiecībā uz Eiropu mums vajadzētu piešķirt daudz lielāku politisko lomu zinātnes diplomātijai vajadzētu domāt par to, ka Eiropai ir jābūt eh, zinātnes lāpnešiem visā Eiropā. Es atvainos visā pasaulē, un tieši tāpēc mums ir jādomā par to, kā mēs virzām uz priekšu zinātnes diplomātiju. Mēģinu gatavot stratēģiju, lai varētu vērsties pret šīm trīs problēmām. Pirmkārt, mums ir jādomā par to, kā pētniecības rezultātus uh, Uh, pārveidot reālos produktos un tos ielikt tirgū. Otrais, mums tā tad ir jābūt vislabākajiem visās jomās, un treškārt zinātnē ir jābūt starptautiskākai. Tātad mums ir jābūt atvērtākiem attiecībā uz pētniecību un novatoriskumu. Mums ir jābūt atvērtiem pret visu pasauli. Tieši to es arī mēģinu panākt, Un mūsu vīzija šajos piecos gados ir nodrošināt atvērtu pētniecību un būt atvērtiem visai pasaulē. Jūs noteikti jautāsiet, ko īsi nozīmē atvērta pētniecība, atvērta zinātne un ko tas nozīmē būt atvērtiem pret pasauli. Domāju, ka attiecībā uz atvērtu pētniecību mums ir jādomā par to, vai Eiropa spēj izmantot Eiropas pētniecības un zinātnes rezultātus. Problēmu saskatu tajā ziņā, ka mums ir jābūt spējīgiem izmainīt regulējošo vidi. Un šeit jautājums ir par to, vai mēs spējam regulēšanu pārveidot laikā, kad tiesību aktus ir grūti grozīt. Tas prasa laiku, bet novatoriskums iet uz priekšu ļoti ātri. Šeit mēs varētu izmantot refit un uh, labākas regulēšanas mehānismu. Šeit man ir bijušas diskusijas parlamentā, esmu diskutējis ar dažādām grupām, un mēs domājam par to, kādai ir jābūt eh, regulēšanai nākotnē. Dažkārt mēs eh, cenšamies regulēt eh, lietas, ko mēs vēl tagad īsti nepārzinām, un dažkārt mēs arī regulējam lietas, kas nākotnē varbūt vispār vairs nepastāvēs. Tāpēc es gribētu dzirdēt idejas no jūsu puses. Uzskatu, ka šis ir viens no galvenajiem punktiem, kas dažkārt neļauj mums pilnībā izmantot visu potenciālu. Nākamais - mana pieredze izpētot dažādas novatoriskumas ekosistēmas visā pasaulē. Novatoriskuma ekosistēmai vienmēr pa vidu ir universitāte, tai apkārt ir uzņēmumi un vienmēr ir arī finansējums. Vislielākās atšķirības, ko šeit es saskatu starp kontinentiem un platformām, ir tieši finansējuma ziņā. Šeit uzskatu, ka viens no galvenajiem punktiem būtu paskatīties, kā mums trūkst. Un, piemēram, ja jūs dodaties uz Bostonu ASV, pirms 15 gadiem vispār nebija nekādu iespēju nodrošināt biotehnoloģiju attīstību Bostonā. Un Bostonā nekas nav mainījies universitāšu ziņā, viņiem vienmēr ir bijis daudz universitāšu. Tātad kapitāls arī bija klāt, un tieši tāpēc galvenais bija radīt vidi un vajadzēja nodrošināt finansējumu. Pašlaik es neredzu, ka Eiropā kaut kas tāds notiktu. Mana ideja būtu izpētīt iespēju attīstīt vienu vai vairākus Eiropas fondus. Un šeit ir runa par finansēšanas fondiem, te ir runa par to, ka mums vajadzētu pašiem paskatīties uh, uz iespējām nākotnē. Ir jādomā, kā mēs vadām riska kapitālu Eiropā. Pašlaik tas, diemžēl, ir tikai nacionāls kapitāls, tas neiet pāri robežām, un tas būtu jāmaina. Tātad tas attiektos uz finansējumu, uz sākumu kapitālu. Šeit mums vajadzētu paskatīties uz eh, finansējuma fondu izveidošanu. Eh, kāpēc es šeit runāju par finansējuma fondiem, nevis kā fondiem par tādiem? Es uzskatu, ka mums ir jāiesaist arī sabiedrība, mums ir jādomā par to, kur tieši investēt. Un tāpat arī ir jādomā par fondu menedžeriem, kas bieži vien zina, kur ir labāk investēt. Uh, Tieši tāpēc ir vajadzīgi profesionāļi, kas eh, jau ir strādājuši šajā jomā un kuriem ir pieredze atrodot izcelības centrus, jo gal galā tieši izcelība ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir arī jāturpina darīt tas, ko mēs jau darām. Tātad eh, ir jānodrošina labāks darbs, un šeit grib runāt par Eiropas ekosistēmu. Mums ir apvārsnes 2020. Kad es šeit ierados, es teicu, ka es sadarbošos ar savu kolēģi Korinu Kretu, lai nodrošinātu to, ka struktūra fondi tiek virzīti uz priekšu kopā ar apvārsti 2020. Domāju, ka tagad esam pietuvojušies šim momentam, ka mēs varētu šeit jau izveidot tādu kā izcilības eh, zīmolu. Galvenais ir sadarboties, un jebkuri projekti, kas ir saistīti ar apvārsti 2020 un kas tiek uzskatīti par ārkārtējiem projektiem, bet, diemžēl, finansējuma šiem projektiem nav, tad šeit kopā ar Korinu Kretu mēs gribētu sagatavot certifikātu, jeb šo izcilības zīmolu, ko mēs parakstītu kopā. Un uh, šī grupa, konsorcijas vai universitāte, varētu vērsties pie struktūra fondu finansējuma savā valstī, varētu parādīt, ka viņiem ir šis certifikāts. Mm, tas ir tāds kā pierādījums, ka uh, šī grupa ir izgājusi cauri zināmam filtram, apvāršņa 2020 filtram, un uh, līdz ar to uh, šim projektam ir šī izcilības zīme un struktūra fondi varētu droši tiem piešķirt finansējumu. Domāju, ka tas ir viens no drošākajiem soļiem, kā mēs varētu iegūt vairāk finansējuma. Pagājušo reizi, kad eh, tikos ar priekšādātāju Jēršiju Pūdzeku, mēs eh, apspriedām šo ideju Un priekšsēdētājs teica, jā, es saprotu šo ideju, bet uh, jums vajadzētu to labāk izskaidrot. Līdz šim ne, ne, neko tādu neesmu dzirdējis, tāpēc būtu labi saņemt vairāks paskaidrojumu. Kas tad ir šī ideja? Ideja radās eh, ilgi apspriežoties ar pētniekiem, kuri man teica, ka viens no galvenajiem novatoriskuma nu, iemesliem ir tas, ka ir šī pētniecības padome, kas darbojas e, virzienā no lejas uz augšu, un pētnieki ir šīs komitejas centrā, bet novatoriskumam īsnībā nekāda ekvivalenta nav. Šajās sarunās arī izkristalizējās šī ideja. Šķiet, arī citi jau ir par to runājuši, nesmu pirmais, kas e, nāktu ar to klajā, taču mēs e, Tātad apspriedām ideju par Eiropas novatoriskumu padomi. Es eh, šeit nerunāju par to, ka mums vajadzīga rēka, cilvēki. Kaut kas, eh, kas būtu papildināms Eiropai. Es vēlos izveidot platformu. Mana ideja ir eh, platforma, kuras centrā ir šis jaunradītājs. Mums vajadzētu izmantot jau esošos instrumentus. Vajadzētu radīt viens pieturas centru, kur šie e, radītāji varētu doties. Pašlaik e, cilvēki saka, ka instrumentu ir ļoti daudz un ir ļoti grūti saprast, ko tieši izmantot. Un e, novatoriskuma padomas galvenā ideja ir vienkārša. Tātad cilvēki zinātu, uz kuru vietu doties kā pirmo. Un tad tālāk eh, šos eh, radītājus varētu nosūtīt uz konkrēto instrumentu. Piemēram, ja tagad kāds MVU izvēlas kādu instrumentu un tas viņam netiek piešķirts, tad viņš vairs neko tālāk nemēģina. Mums vajadzētu izmantot tādu kā meta analīzi, kas eh, pateiktu, ka varbūt izvēlētais instruments nebija īstais. Līdz ar to šis cilvēks ar labo ideju sistēmā nepazustu. Otrs punkts attiecībā uz novatoriskumu padomi ir tas, ka šīs padomas pieejai ir jābūt no apakšas uz leju. Pētniecības padomē mums tiek stāstīts, ka šiem jaunradītājiem šāda veida pieeja ir ļoti saprotama. Un, protams, arī apvārsnes 2020 ir uh, Mm, izvēlējies pieeja, kas ir daudz izteiktāk pieeja no lejas uz augšu nekā, teiksim, tas bija septītajā pētniecības pamatprogrammā. Trešais punkts ir jānosaka vienots mērķis, un šis vienotais mērķis ir izcilība. Protams, te ir runa par ilgtermiņa pasākumiem. Pirmais cilvēks ar kur es runāju par Eiropas pētniecības padomi, vispār necerēju, ka kaut kas tāds tiks izveidots. Domāju, ka mums vajadzētu apspriest šo ideju arī nākotnē. Es labprāt gribētu dzirdēt jūsu domas par šo manu domu. Tagad par atvērto novatoriskumu. Skatos, ka laika vairs nav daudz. Labi, tad eh, beigšu tagad runāt par šo atvērto pētniecību un eh, atvērtību pasaulē, un pēc tam mēs varētu runāt par eh, zinātniskajām konsultācijām pēc jautājuma sesijas. Tagad par atvērtību zinātni. Pirmkārtām, ja mēs vēlamies, lai zinātne būtu atvērta, mums ir jādomā par to, kā atrisināt eh, problēmas, kuras pasaulē parādās attiecībās pētniecības integritāti. Tātad mums ir jāizpēta šī problēma un ir vajadzīgas arī iniciatīvas, kā šeit paaugstināt līmeni. Otrs, ko es gribēju ar jums apspriest, ir iespēja izveidot mākonī mūsu zinātniekiem, tātad Eiropas pētniecības eh, mākoņu dati. Esmu uzklausījis pētniekus un zinātniekus, kas eh, man eh, apgāvo, ka viņiem tas būtu ļoti svarīgi. Sakot, ka mums ir jābūt atvērtiem pasaulē, es domāju, ka mums vajadzētu darīt daudz vairāk zinātnes diplomātijas jomā. Esmu redzējis, ka Latīņamerikas valstis ir paziņojušas par kopīgu pētniecības telpu, šķiet arī Āzijā kaut kas līdzīgs notiek. Un eh, tieši par to es arī gribēju šodien apspriesties, gribēju dzirdēt jūsu domas. Un es paties, komisāra kungs, jūs pieminējāt, un es arī to teicu, ka Eiropas komisija kopā ar vicepriekšēdē Katainen kungu mūsu tikšanās eh, ar viņu bija ļoti tāda uh, auglīga, tas, tā sniedz lielu atbalstu arī iesaistēm pusēm. Mēs esam tikušies trīs reizes, bet es eh, paraudzīsimies, kāda ir Eiros parlamenta deputāta reakcija. Tātad ir jautājums par to, kā to visu ieviest. Tas ir vissvarīgākais jautājums vienmēr šeit jautājumā. Tagad mēs sāksim ar runātājiem no politiskajām grupām. Vispirms no Tautas partijas grupas Ēlert kungs. Labrīt, komisāra kungs. Ļoti labi, ka esat pie mums atnācis. Varbūt es to noformulēšu. Kāda ir ekspertīze no mūsu puses? Visvairāk, eh, par ko jādiskutē par darbu, tas nozīmē par budžetu un kā tiek eh, implementēts, īstenots eh, apvārsnes 2020. Tātad mēs tikko kā vakar saņēmām ziņu, ka ir papildus pamazināti samazinājumi FC dēļ. 200 miljoni vairāk, 75 miljoni kā saistības. Un tas, protams, ka šo ļoti smagi skara šo komiteju, šo parlamentu un uh, zinātnieku uh, ambīcijas parlamentu. Tas tā kā sitiens sejā. Tātad budžeta šī pozīcija, šie milzīgie samazinājumi, EFSI dēļ. Es nezinu, es domāju, ka ir vajadzīga daudz eh, lielāka solidaritāte, jā, rāda ar zinātniekiem, bet eh, jūs eh, esat ieplānojuši vēl papildu samazinājumu, vēl pārsniedzot FC ietvarus. Un uh, mūsu komiteja vēlas teikt, ka uh, mūsu politiskā grupa vēlas teikt, ka nevajadzētu paredzēt vēl šādu samazinājumus. Uh, redzēsim, kas būs septembrī. Tātad šie ir budžeta jautājumi. Jum, jums ir taisnība, kad jūs aprakstījāt problēmu par uh, izcilības zīmolu un uh, Jā, ir lielas zinātnes centri un uh, Eiropā, kas ir ārkārtīgi augstā līmenī, bet jā, Eiropas Savienības budžeta loģika ir tāda, ka jūs ne, nepiešķirat pietiekami finanses, tad jūs, uh, tā sakot, darāt visu tieši otrādi nekā vajadzētu vajadzētu cīnīties par budžetu, un ja ir vēl samazinājumi vēl papildus FC, tad uh, komisija ir ieplānojusi vēl 16 šādu samazinājumus uh, zinātnes budžetam. Tas ir politiski ļoti negatīvi, un parlaments to nevarēs pieņemt. Tālāk par apvārsni 2020. SME programmas, um, eh, MVU programmas. Uh, 700 miljoni vēl papildus šim budžetam, ko jūs varētu šeit sagaidīt. Jā, tad gaidas vēl pat samazinās. Un tas, ko mēs vēlamies sasniegt, ir, ka mēs paplašinātu līdzdalības iespējas un sniegtu patiešām inovācijas iespējas ekonomikai. MVU, bet tur nav vairs nekādas cerības un nav arī uh, vēlmes piedalīties eh, programmās, jo panākumu tam visam, ja piesakāts, ir eh, zem 10%. Un eh, uzņēmumi uzskata, ka nu, nav nekāda jēga um, pieteikties šajās programmās. Un pēdējais punkts - diskutēt par nākotni. Jā, lielākā daļa no jūsu programmas izvirstiem punktiem izklausās pozitīvi, bet ja mums nebūs uh, ja jūs samazināsiet šo um, procentālo likmi vēl zemāku, tad nekas neiznāks, un tas viss ir saistīts ar budžetu. Ja jūs netradīsiet, neparedzēsiet budžetu, kapitālu, tad mēs jebkādā, jebkuros līmeņos samazināsim un nevarēsim pa 3% struktūras fonda finansējuma uh, uh, paredzēt šim mērķim, lai sasniegtu 3% no IKP zinātnes vajadzībām, tad mēs nesasniegsim mērķus, bet Eiropas komisija ir samazina šo, šo procentu lik, uh, likmi, un uh, es domāju, ka pasaulē nesapratīs uh, šādu komisijas darbību. Paldies, vēlētos koordinātors no politiskā grupā nerunāt ilgāk par trim minūtēm, jo mums nav pietiekami daudz laika, lai visi izteiktos tik gari. Nākamais runātājs ir kolēģis Zoriņģo. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, Sr. Comissário. Jā, paldies priekšsēdētāji. Labrīt, komisāra kungs. Sabiedrībās ir ļoti liela sarežģījuma pētniecība un inovācijas ir ļoti svarīgas, lai saprastu, kas notiek, un lai mēģinātu rast atbildes. Vēlos sirsnīgi pateikties par eh, kopsavilkumu, par pārskatu un arī par ieskatu nākotnē, par kur jūs runājat, komisāra kungs. Vēlos pateikt arī kaut ko par vīziju, kā mums izdosies panākt, lai zinātnes un pētniecības un inovācijas rezultāti būtu tādi, ka tos varētu īstenot tirgū. Jūs esat ieteikuši Eiropas inovāciju padomi. Mēs zinām, ka daļa no pētniecības līdzekļiem ir garantiju līdzekļi. Tas ir mazā nekā sākotnēji ir ticis plānots. Kolēģis Ēlers jau arī teica, ka tiek mēģināts šeit uh, samazināt jaunu investīciju apjomu un tiek mēģināts izdarīt samazinājumus pētniecības budžetā. Gribētu jautāt jums sekojošo par investīciju platformu, kas ir tikusi iedibināta EFSI paredzēta, vai inovācija pētniecība tur vispār ir paredzēta, mums ir jāparaukās uz abām pusēm. No vienas puses mums ir jāmēģina panākt, ka nauda netiek novirzīta uz citiem mērķiem, bet no otras puses uh, ir jāraukās, lai šī šis finansējums panāktu arī sviras efektu, pozitīvu sviras efektu, un jāraugās, kā mums izdotos panākt to, lai pētniecība kāpotu ilgspējīgai attīstībai. Tad jūs, komisāra kungs, runājāt par partneru partnerībām, lai sasniegtu konkrētus pētniecības mērķus, kas būtu izšķiroši. Piemērs. Prima kooperācijas programma Eiropas Savienība un Vidusjūras telpa. Tas ir eh, politiska un ģeostrateģiska programma pētniecības partnerībai ar Vidusjūras telpu. Tur tiek pētīti ūdens resursi, pārtikas produktu drošība, un varbūt jūs varētu par šo jautājumu pastāstīt, eh, kādi soļi tiks spērti, lai šo programmu konkretizētu. digitālā savienība un eh, enerģētikas savienība Eiropas savienībai nozīmē, ka mēs eh, sasniedzam progresu, bet monetārajā savienībā mums neizdodas eh, panākt tādu progresu tālāk par infrastruktūru. Komisārkungs, jūs runājāt par zinātnes mākoņiem, kas tiek veidot, tātad, lai zinātu, ka strādā kopā mākoņos, bet jūs zināt, kāda ir, piemēram, Latīņa Amerika, un ka būtu ļoti svarīgi, lai mums būtu tāds kā datu kopums, kas, piemēram, nākot no Dienvidamerikas, varētu tikt izmantots arī Eiropā. Es nezinu, vai citi kolēģi par to zina, bet, lai datus piemēram, ar Ameriku, lai ar tiem apmainītos, mums nevajadzētu iet cauri Miami. Jā, liels paldies tagad EKR vārdā Henkela kungs. Jā, paldies, komisāra kungs. Vakar jau teicu, arī Luksemburgas premjerministram, kas tagad ir Eiropas Savienības prezidentūras vadītājs. Šajā parlamentā ir vispārēja vienošanās par to, kāda ir problēma ar šiem samazinājumiem apvārsim 2020. Es gribētu pieminēt vienu punktu un uzdot vienu jautājumu. Punkts, ko es gribētu pieminēt, ir eh, par loģiku, kas tiek virzīta no komisāra priekšādātā Junkera puses. Viņš teica, ja tiek paņēmts eiro no apvāršana 2020, tad es eh, dabūšu 15 eiro papildus ekonomiskajām aktivitātēm Eiropā, un kā papildus produkts būs ļoti liels rezultāts, tad būs lielāka pētniecība un attīstība arī privātajā sektorā. Jā, es gribētu šeit apšaubīt šo loģiku, jo fundamentālie pētījumi, pamatpētījumi, tos jau neveic rūpniecībā un tos neveic MVU. Tātad šī loģika nav pareiza. Tas ir punkts, ko es gribētu šeit pieminēt. Varbūt eh, par to varētu diskutēt, eh, runājot par budžeta samazinājumu. Jūs par to varat runāt ar kolēģiem. Un jautājums ļoti vienkāršs. Ēlēt kungs arī tikko kā pieminēja, atgādināja jums, ka ir paredzēti jauni samazinājumi. Un viens gluži vienkārši jautājums. Uz kāda pamata balstās uh, šie samazinājumi. Vai jūs varētu pastāstīt par loģiku, par kritērijiem, kas tiek izmantoti, lai veiktu šos eh, samazinājumus, kad tu pārsniedz apvāršanu 2020? Paldies, kolēģi! Kalas kundze no Aldes. Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju. Jā, šeit es esmu. Jūs runājāt par trīs būtiskajiem mēķiem, par O, eh, atvērtība, inovācijas zinātnē pasaulē Jā, tātad šīs atvērtās pārvaldības eh, dati, kādi jūs viedoklis par to? Mums bija diskusija par eh, big data jautājumu, par lielo datu kopumu un eh, kādas ir inovācija un zinātne. Tātad, kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Un saistīts ar to ir arī jautājums par digitālo rīcības programmu. Kāds ir jūsu viedoklis par autortiesībām, piemēram? Mēs zinām, ka mums ir bijušas diskusijas, ka tur varētu no tā uh, izņemt ārā uh, konkrētus datus, uh, datus uh, kas ir uh, attiecas uz zinātnes uh, jautājumiem. Kāds ir jūsu viedoklis par autotiesībām? Paldies, tagad goja vārdā Matijas kundze. Bem-vindo. Paldies, priekšēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Es gribētu uzdot pāris jautājumus par priekšlikumiem, par šiem trim punktiem, ko jūs pieminējāt. Tāteikt, trīso. Kas īsti būs iesaistīties šīs stratēģijas īstenošanā, vai parlaments arī tiks iesaistīts, vai zinātnieki tiks iesaistīti? Nu, tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums Šis ekscelences zīmoks, kad mēs parlamentā diskutējām par apvārksni 2020, mēs diskutējām par šo ekscelences ceļu un vai mēs nevarētu skaidrāk parādīt šo ceļus kādi ejami, jo tie, kas nesaņem finansējumu pētniecībā, tie bieži vien netiek iesaistīti arī šajos jaunajos plānos. Un sakiet lūdzu, kā novērsīs to, ka šī ekscelences aspekti nekļūst, nu, burtiski par tādu tā kā traucējumu. Un nākamais ir pamatpētījumi. Ir tādas jomas, kas nav saistīts tieši ar tirgus pētniecību. Un nākamais jautājums. Arī piekrīt Garlos Soriņo jautājumam, jo teikšu, tieši šajā jomā, man liekas, ir ļoti nozīmīgi raudzīties, kāda ir, kāda ir šie signāli. Signāli bijuši ļoti atšķirīgi, un es gribētu zināt, ko no jums. Tagad tamburānī kungs. Jā, paldies, komisāra kungs. Es uh, atsaukšos uz to, ko jūs teicāt par inovāciju un zinātni, uh, ka šeit Eiropā pat ir uh, situācijas pasliktināšanās, vai jūs varētu paskaidrot, par kurām tieši jomām iet runa? Es un mana frakcija esam ļoti norūpējušies par to, ka mēs Eiropā, nu, ja tā var teikt, esam nedaudz nokavējuši uh, iekāpt uh, braucošā vilcienā, jo mēs importējam daudzas, uh, piemēram, sastāvdaļas ražošanas iekārtās. Mums pietrūkst uh, apgāda programmas attiecībā uz retajiem metāliem un liekas, ka Eiropa riskē kļūt atkarīga no ārzemēm un kļūt atkarīga no, nu, piemēram, šo reto metālu importiem. Ja netiks ret otrais izmantot šie retie metāli, tad tas varētu nomest pie lielām problēmām. Danke, Herr Vorsitzender. Kapelas kundze. Paldies par jūsu skaidrojumiem, prioritātes. Mēs atrodam arī Luksemburgas prioritātēs un vakar mēs tieši runājām par šīm prioritātēm ar Luksemburgas valsts ministru. No vienas puses tā ir Eiropas pētniecības telpas tālāk attīstība un era pārvaldība Luksemburga līdz decembra sākumam konkurētspējas padomē izteiks priekšlikumu, ko iespējams pieņems. Un ja jūs runājat par to, ka pētniecības diplomātija ar Dienvidās Dienvidameriku un Āziju ir eh, jāveido, tad tas ir pareizi, pētniecība ir globāla, tā jāveicina. Jūs runājat arī par pētniecības integritāti, arī šeit, šajā jomā Luksemburgas prezidentūra plāno izteikt ētikas eh, un rīcības kodeks, nevis ētikas, bet rīcības kodeks savā prezidentūras laikā, un tas sakrīt arī ar jūsu plāniem. Papildus jūsu pieminēto ekscelences zīmogu, man liekas, ka tas ir labi, tas nāks pa labu zinātniekiem, tāpat arī inovācijas padomas ieviešana. Ja tas tiks izdarīts, tad uzreiz lūdzu, lai uh, reformētu um, šo um, piešķiršanas procesu, jo tur ir daži uh, problemātiski punkti. Bet nu kopumā Eiler kungs un Henkel kungs runāja par naudu. Pētniecība, ekscelences pētniecība, tam ir nepieciešama nauda. Ja no Eiropas puses budžeta līdzekļi tiek papildus samazināti no apārkšņa 2020, tad tas ir slikti Eiropas pētniecības telpai, universitātei, klasteriem, uzņēmumiem un visām rūpniecībām, kas gūs labumu no zinātnes un pētniecības. Tādēļ lūdzu jūs īstenot jūsu uh, spēkus, lai līdzekļi nevis tiek samazināti, bet gan lai mēs padomātu par to, cik daudz Eiropai vēl vairāk ir vajadzīgi līdzekļi, lai sasniegtu 3% uh, līmeni līdz 2020. gadam. Tas nav very shortly. Yep. Good. Jā, paldies, tev būs iespēja komisāra kungam atbildēt uz jautājumiem. Jā, ļoti labi, liels paldies par visiem jautājumiem. But, uh, it... Centīšos izteikties pavisam īsi un efektīvi. Sākšu ar Ēlera kunga jautājumu. Gribēju jums pastāstīt, ka esmu karā, bet jūs piedalāties šajā karā kopā ar mani. Un uh, tad, kad jūs sakāt par šiem 200 miljoniem eiro, uh, Es īsnībā paļaujos uz to, ka jūs man atbalstīsiet, jo es īsnībā neesmu informēts par nekādiem jauniem uh, samazinājumiem budžetā. Es kontaktējos ar savu kolēģi Kristalīnu Georgievu un attiecībā uz pētniecību un novatoriskumu es neesmu neko dzirdējis par šiem 200 miljoniem. Kā komisārs es noteikti par to cīnīšos, es neko tam līdzīgu nezinu. Uh, Mums ir bijušas diskusijas, un es īstenībā šos skaitļus zinu no galvas. Nekas tam līdzīgs man prātā nav, un noteikti, ka nekas tam līdzīgs nepastāv. Es kopā ar parlamentu cīnīšos un nekavējoties sazināšos ar savu kolēģi Kristalīnu Georgievu. Jūs noteikti varat būt pārliecināts, ka es to darīšu. Uh, Ēlerkungs, jūs um, uzdevāt jautājumu par apvārsni 2020 un par rezultātiem un MVU. Es gribētu mazliet Eiropas parlamenta deputātiem pastāstīt par pašreizējo situāciju attiecībā uz apvārsnes 2020. Līdz 2014. Eh, gada 1. decembrim eh, pirmie 200 aicinājumi tika slēgti. Un uh, mums ir jāskatās uz izdošanās rezultātiem un redzam, ka tie samazinājās. Tagad eh, šie rezultāti ir apmēram 14%. Īsnībā mēs esam šeit krituši par upuri savai veiksmē. Eh, vakar Francijā, Francijas valdība man pavēstīja, ka viņiem situācija ir pasliktinājusies, viņiem šķiet, ka rezultāti ir sliktāki. Īsnībā viņiem iet eh, diezgan labi, bet salīdzinot ar septīto pamatu programmu, rezultāti, protams, ir pasliktinājušies. Īsnībā nacionālajiem politiķiem tā ir ļoti laba ziņa, tas norāda to, ka pētniecībai un novatoriskumam ir ļoti liela loma. Nākamais, par ko es gribēju runāt un kas noteikti ir visiem prātā, ir 38% no organizācijām, kas saņēmuši finansējumu šajos 100 aicinājumos iesniegt projektus apvārsnī 2020. 38% bija jaunpienācēji. Tātad tā bija pirmā reize, kad viņi vispār piedalās šādā pasākumā. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski. Puse no šiem jaunpienācējiem, puse no 38% ir mazi un vidēji uzņēmumi. Paskatoties uz nostādīto mērķi attiecībā uz MVU līdzdalību, tad mūsu rezultāti ir ļoti labi. Esam piesaistījuši ļoti daudz MVU. Kā jūs zināt, mērķis bija 20% no naudas, kas ir paredzēta vadošām novatoriskām tehnoloģijām, lai stātos pretī sabiedrības izaicinājumiem. Esam pilnībā izpildījuši šo mērķi attiecībā uz apvārsni 2020. 95% no piešķīruma līgumiem, ja mēs paskatāmies uz uh, noslēgšanas datumiem šiem uh, aicinājumiem uz konkursu, tad 95% uh, tika parakstīti noteiktajos deviņos mēnešos, es atvainojos astoņos mēnešos. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Ja runa par dzimumu līdztiesību, uh, tad uh, no 11 uh, tūkstošiem ekspertu 35% bija sievietes. Un, uh, protams, esam uzlabojuši situāciju salīdzinot ar 7. pamatprogrammu, bet 40% nosādītais mērķis nav sasniegts. Te man jums jāpiekrīt. Tagad pārslēgšos uz portugāļu valodu. Atbildēšu Zuriņa kungam. Nosākumā nu, sirsnīgs paldies, deputāta kungs. Es gribu divus uh, jautājumus um, uzsvērt un atbildēšu arī uz um, jūsu kolēģis Martiņas Kandas jautājumu. Pat labi uh, izskatās tā, ka mēs sastādām tādu uh, iekšēju um, darba plānu. Uh, tāda tā kā darba kārtība. Plānojam um, komisijas um, darba plānu saskaņā ar 185. punktu mūsu um, darba apjomā. Uh, strādājam intensīvi, bet es domāju, ka mums būs vajadzīgi aptuveni 6 līdz 7 mēneši, lai mēs varētu šādu plānu izstrādāt. Karls Zuriņu uzsver ļoti nozīmīgu domu jautājumā par to, vai mēs spēsim intensīvāk strādāt, izmantojot arī EFSI dotās iespējas, Eiropas strateģiskā investīcija fonda iespējas un um, ļoti uh, interesants uh, izmantošanas iespēja iz, im, ir, ir in, tā saktais inofins, uh, izmantojot uh, šos instrumentus mēs varēsim izmantot uh, sviras efektu, ko varētu FC mm, līdzekļi radīt un papildus FC līdzekļi būs pieejami, un šādā veidā mēs varētu arī vairāk līdzekļu izmantot Inofin programmām. Es domāju, ka tas ir pietiekami nozīmīgi. Tāpat atbildot uz Marīzas Matieša jautājumu, tā kā viņus jautājumu portugāļu valodā, tad arī turpināšu šajā valodā atbildēt. Uh, Matieškundze, um, es um, attiecībā uz jūsu uh, jautājumu gribētu piedāvāt sekojošo. Mēs varētu ar parlamentu, varbūt uh, ar dažiem deputātiem no parlamenta varētu izveidot darba grupu, lai mēs varētu rīkoties aktīvi attiecībā uz inovāciju padomu, tas ar to Eiropas uh, inovāciju padomi, veidojot inovāciju centru lai arī no jūsu puses uzklausītu, kāds ir jūsu skatījums uz šo jautājumu risināšanu. Tātad piedāvāšu priekšsādātājiem izveidot vienu vai divas darba grupas, lai mēs varētu strādāt ar šiem jautājumiem. Un lai mēs varētu veicināt ekscelences centru izveidi. Šajā jomā mēs gribam iesaistīt uh, tos, kas tiešām strādā izcili labi, bet vēl nav līdzīgās programmās apvienoti. Un mums jāparaugās, kāda ir situācija valstīs un kā mēs varam to labāk attīstīt. Tātad uh, ekscelences centri ir ļoti nozīmīgi. Jā, priekšstādē, kungs, es zinu, nu nav pavisam laika. Jūs mani noteikti varat apstādināt. Tik uzdot arī pāris jautājumi, ko uzdeva Tamburāno kungs Kalasas kundzei un Kapelas kundzei. Sāksim ar Tamburāno kunga jautājumiem. Jūs eh, prasījāt par ļoti svarīgu tematu, proti, kā mēs varētu kļūt konkurētspējīgākie attiecībā uz materiāliem un visu, kas eh, attiecas uz mūsu konkurētspējas pamatu piemēram, enerģijai un saules baterijām tā tālāk. Mēs to visu darām šeit, bet mēs importējam materiālus. Eh, pirms pāris dienām tikos ar eh, grupu asociāciju ar dažādām iesaistītajām pusēm, kas darbojas materiālu jomā. Mēs mēģinājām saprast, kā mēs viņiem varētu palīdzēt, lai tirgu varētu ievest jauns materiālus un lai Eiropa būtu šeit eh, centrā. Mēs mēģinām nodrošināt, lai tiktu iesniegti pieteikumi šajā jomā, lai mēs varētu atrasināt jūsu pieminēto problēmu. Barbara Kapele runāja par dažādiem interesantiem punktiem attiecībās pētniecības integritāti. Jūs runājāt arī par novatoriskuma uh, mērķiem un uh, uzstādītajiem mērķiem. Uh, Mums ir īsnībā ļoti daudz dažādu indikātoru attiecībā uz novatoriskumu, tie ir visi tā mazliet izkaisīti. Mēs mēģinām nodrošināt, lai šie novatoriskuma radītāji indikātori būtu vairāk fokusēti tieši uz rezultātiem. Kalasas kundze pieminēja tematu, kas ir eh, ļoti tūs man. Tātad, kā pietuvināt fizisko pasauli digitālajai pasaulē. Parasti es saku, ka man ir šīs četras jomas, kas, manuprāt, būs nākotne - pārtika, ūdens, enerģija un veselība. Un tas īstenībā sasēstās ar jūsu teikto par digitālo pasauli. Tagad eh, par eh, datu ieguvi. Es vienmēr esmu iestājies par uh, pētniecību un par to, kā tekstu un datu ieguvēji ir jābūt pēc iespējas atvērtākai pētniekiem Eiropā. Es eh, spriežu par to ar savu kolēģi komisāru Otingeru. Mēs eh, mēģinām nodrošināt, lai tiktu pieņemti izņēmumi autortiesību direktīvā attiecībā uz tekstu un datu ieguvi. Tātad es strādāju pie šiem jautājumiem, mēģinu panākt eh, šo problēmu atrisināšanu. Paldies! Varbūt jūs varētu sniegt pārējās atbildes eh, mazliet vēlāk. Ir pieteikušies runāt 14 kolēģi. Lūdzu, izsakieties pēc iespējas īsāk. Uzdodot īsus konkrētus jautājumus. Krabatskas skundze pirmā. Paldies, eh, komisāra kungs. Es gribu atsaukties uz to, ko jūs eh, teicāt par to, ka mēs esam mūsu panākumu upuri. Pieminēšu indikātorus, kas parāda mūsu veiksmi. Ja tie ir 16%, kā jūs teicāt, tad tas ir ļoti labi, bet dažos konkursos šis veiksmes procents ir 3% vai pat mazāk. Varbūt, ka nu, tāda izeja no šādas situācijas ir šis ekscelences zīmoks, ko jūs pieminējāt. Um, Jāatgādina tas, ka struktūra fondu lēmumi jāpieņem tagad, un tie tiek tieši tagad pieņemti. Tātad jums jākontaktējas ar reģionu komiteju, lai var uh, situāciju uh, iespaidot uh, šādā izpratnē. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, komisāram. Uh, Jūs jau runājāt par primas iniciatīvu saskaņā ar 185. pantu, un to pieminēja arī mani kolēģi. Taču es gribētu dzirdēt konkrētāku informāciju. Jūs teicāt, ka process ir sācies, kad es varētu aizņemt 6-7 mēnešus, taču konkurētspējas padomē martā uh, Jūs, komisāra kungs, runājāt par to, ka ir jāuzsāk darbs attiecībā uz ietekmes izvērtējumu šai iniciatīvai. Es gribētu zināt konkrētāk, vai jūs esat devuši zaļo gaismu ietekmes izvērtējuma darbam, vai arī uh, mēs pašlaik vēl tikai gaidām šo zaļo gaismu no konkrētās uh, institūcijas komisijā. Vai jūs kā komisārs varēsiet nodrošināt, ka uh, padomis noteiktais termiņš pirmā iniciatīva līdz 2017. gadam, vai šis termiņš tiks ievērots? Paldies. Tagad eh, Rāila kungs. Es gribu uzdot tikai vienu papildu jautājumu. Tikko kolēģi uzdeva jautājumu par pētniecības veicināšanu valstīs, eh, kuras nav mm, tik plaši iesaistīts. Un šādas diskusijas bija jau pirms pāris gadiem, un es um, tiešām domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, ka ekscelence ir pamatprincips, bet tieši šī iemesla dēļ mēs izveidojām jaunu uh, instrumentu. Tādēļ mans jautājums, kā tas darbojas, kā tas tiek uh, izmantots, vai um, tiešām arī uh, īstenojas tas, ko mēs domājam, ka jaunas iniciatīvas attīstās tajās jomās, kurās pētniecība vēl nav tik ļoti laba attiecība. Un, ja tas ir veiksmīgs eh, instruments, tad vai komisija ir gatava mm, nākotnē vairāk naudas piešķirt tieši šādam eh, izmantojumam? Paldies tagad, ah, Rubigkungs. Es gribētu teikt paldies komisāru kungam, ka viņš arī zinātnes koordinēšana Eiropas eh, komisijā struktūrē par jaunu šī jaunā struktūra ir, manuprāt, pareizais ceļš. Komisija izvērtē visas iespējas, kādas ir zinātnes eh, jautājumu koordinēšanai, un tos arī īsteno. Es domāju, ka šeit vajadzētu ļoti intensīvi strādāt ar jautājumiem, kā Eiropas tehnoloģija institūts izmanto pētniecības eh, rezultātus un kā apvārksnes 2020 varētu tikt izmantots, lai labāk saikni būtu ar um, izglītības centriem. Kopējas pētniecības uh, programma kopums varētu tikt izmantot labāks un arī uh, Eiropas pētniecības uh, padomu, kā arī apārksnes 2020 un citas dažādās programmas ar uh, dažādu tehnoloģiju izmantošanu varētu nosūtīt uz dažādām institūcijām. Un, uh, Eiropas institūcija, Eiropas strateģisko investīciju fondu līdzekļus vajadzētu tos uh, izmantot um, tā, ka pētniecības projekti tiek izmantot. Par to vakar, piemēram, bija uzklausīšana. Tagad zem NATO kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs, un labdien, komisāra kungs. Nu, godīgi sakot, tas jautājums, ko gribu uzdot, To jau vairāk iepriekšēji runātāji uzdeva. Es īpaši eh, gribu pieminēt iniciatīvu ar nosaukumu Prima. Jūs par to jau eh, runājāt un atbildējāt. Gribu vēl tikai atbildēt eh, un uzsvērt, ka arī es esmu ļoti ieinteresēts šī jautājuma risināšanā. Mēs šeit runājam par pētniecības veicināšanu ļoti nozīmīgā reģionā, vidusjūras um, reģionā. Tas skar ilgspējīgu laukts, lauksaimniecību, hidroresursu izmantošanu, vides resursu izmantošanu, un visi šie jautājumi ir saistīti ar um, plašu jautājumu, kas ir migrācija Šeit mēs varam veicināt uh, miera dialogu un uh, stabilitātes jautājumus risināt. Grifins kundze, Maidēš kungs, liels prieks, ka jūs esat atkal ieradies, un katru reizi, kad jūs esat šeit, man šķiet, ka mēs, mums patiešām ir dialogs. Jūsu ideja par struktūru fondiem un izcilības zīmolu noteikti nedarbosies uh, Lielbritānijā. Uh, Esam tikušies ar Korinu, esmu runājusi arī ar jums atsevišķi, bet eh, šķiet, ka starp komisiju un Lielbritāniju ir eh, viedokļa atšķirības par struktūra fondu izplatību Lielbritānijā. Pašlaik viņi tiek piešķirti nacionālā līmenī. Ja runa par ekosistēmu manā reģionā, tad, piemēram, mums ir grafīna projekts Manchesteras universitātē. Uh, bet šeit ir iesaistītas gan universitātes, gan MVU, gan pašvaldības, un tas eh, nedarbosies, ja struktūra fondi tiks piešķirti nacionālā līmenī un netiks piešķirta vērībā mm, vietējam reģionam un tam, kā eh, visi iesaistītie spēlētāji sadarbojas. Es uztraucos par tādu pamata izpēti, par tīro izpēti, kas netiks finansēta. Virkonenes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Maideškungs. Patiešām iedvesmojoši jūsos klausīties. Atrodamies ļoti um, izšķirošā situācijā. Eiropā mums ir jādomā par izglītības kvalitāti, par pamatizpēti, un vienlaicīgi mums ir jāveicina arī uzņēmēja darbība, un uh, jāveicina investīcijas, un jādomā par to, kā finansēt pētniecību. Uh, Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz uh, rādītājiem, tad ASV un Dienvidkoreja novatoriskuma ziņā iet pa priekšu Eiropai. Ķīna iepaliek, bet uh, tās rezultāti visu laiku uzlabojas. Tātad ir ļoti būtiski, lai mēs pievērstu uzmanību finansējumam tieši tā, kā jūs to darāt. Tieši to mums arī prasa pētnieki. Bieži vien viņiem ir dažādas idejas, kas vairs neatiecas vēl uz, vairs uz pamatizpēti, bet nav arī gatavas eh, ražošanas idejas, un šeit mums trūks finansējuma. Jūs runājāt par pētniecības mākoni un par atvērto zinātni. Šī ideja man šķiet eh, ir ļoti laba, bet varbūt jūs varētu pastāstīt vairāk par pētniecības mākoni. Šķiet, ka ir jau tāds kā eksperta portāls, un kādi būs nākamie soļi? Kabezonas Ruīsas kundze tagad. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, paldies, priekšēdātāji. Es vēlējos teikt sekojošo. Es atbalstu to, ka komisārs teica, ka 158. pāns ir svarīgs, un tas ir uh, jāizteno. Ceru, ka viss varēs tikt sagatavots, lai Pirmie maksājumi jau varētu tikt veikti vēl pirms 2018. gada. Es atbalstu to, ka tas viss tiks īstenos realitātē, bet tomēr es gribēju pateikt eh, vēl vienu ideju par eh, zinātni. Jūs runājat par atklātu zinātni. Es gribētu runāt par datu jautājumu. Galvenokārt par datu apmaiņu. Tas ir būtisks jautājums. Zinātne koncentrējas pašlaik uz uh, rezultātu vērtējumiem. Un dati parasti ir diezgan ierobežoti piekļūtiem. Es domāju, ka var notikt pozitīva un negatīva datu apmaiņa. Es uzskatu, ka tas ir gan zinātniski, gan ekonomiski nozīmīgi. Pētniecība, protams, ir jāveicina. Es gribēju jūs lūgt lai varētu tikt eh, veicināt arī zinātnieku kar karjeras, ne tikai publikācijas. Jā, komisāri, mans jautājums ir eh, kaut kas līdzīgs tam, ko jautāja arī Railkungs par eh, naudas sadālu par piekļuvi arī tādiem reģioniem, kas varbūt ir nav tik neciesi tāda izcilība zinātnē. Mane, manā pieredze ar uh, studijām ASV, viņiem ir Nacionālā zinātnes uh, finansējums fonds, un tā ir tāda ļoti vienkārša sistēma. Tas nav uh, svarīgi, vai jūs esat no kādas lielas universitātes pilsētas, kur ir liels klasteris, vai arī no tāda reģiona, kurā nav tik spēcīgas tradīcijas, bet jums ir vien, vienāda piekļuva, vienāda informācija. Cik tā mēs esam Eiropā šajā ziņā? no tā, lai mums būtu līdzīga sistēma, jo mums ir ārkārtīgi sadalīts tirgus. Vai mums nevajadzētu padomāt par to, kā mēs kustētos vairāk šādā virzienā, jo mēs šeit runājam par mazāk attīstītiem reģioniem. Jūs varētu naudu novirzīt uz šiem reģioniem, lai viņi būtu vienkāršāk piekļūt pie finansējumu, lai tie netiktu diskriminēti. Paldies! Tagad vārds komisārkungam. questions how to make it, how to make it shorter. Jā, mēs te runājam par to, kā visu saīsināt laika ziņā. Jā, es ļoti atvainojos, saka komisārs, gribēju tiešām mēģināšanu tā kā tik īsi. Ribātskas kundze, paldies par jūsu jautājumu. Jūs runāja par, to, par izcelības zīmogu, sniedzot atbalstu, un ļoti labi, ka jūs paušat atbalstu Daliekundze par priemas jautājumu. Jā, iekšējā komisijā mēs nosūtījām visu informāciju programmas sastādītājiem, un komisijas vicepriekšsēdētājs pieņem šo lēmumu. Tas ir pirmais solis. Tad, kad eh, vicepriekšsēdētājs atgriezīsies pie mums, un tad mēs sāksim plānošanu, un tad tas aizies kā normāls, parasts ietekmes novērtējums, kā jūs to jau pieminējāt. Tālāk ātri atbildēšu Raila kungam. Raila kungs, princips vienmēr būs tāds, ka vajag izcelību, izcelību, izcelību. Es domāju, ka paplašināt pētniecības paplašināto, jā, protams, tas ir ļoti labs instruments, bet uh, Mēs to arī palīdzēsim darīt, bet princips vienmēr tomēr būs vienmēr izcilība, kā galvenais princips. Rubika kungs, liels paldies par jūsu jautājumu par zinātnieku konsultatīvo mehānismu. Jā, šodien eh, varbūt to plaši nevarēšu izklāstīt, jūs varētu man piesvanēt, un eh, tad es jums detalizēti izklāstīšu to. Septiņi speciālisti būs izvēlēti, kas strādās šajā uh, zinātnes konsultīvajā padomē. Un eh, galvenais eh, vadošais pētnieks ir no Avanotas karalistes, eh, Taralino kungs un Rejana Lesā kundze, kas būs jauno, jaunās akadēmijas prezidente, Nīderlandes zinātniece. Tātad viņi darīs šo darbu un uh, būs ļoti laba padome, strādās dažādos laukos, tā būs ļoti la laba izvēle. Zinu, NATO kungs, jūs jautājat par prima programmu. Jā, tas viss ir svarīgi arī MVU. Grifins kundze, liels paldies par jūsu komentāru. Es ceru, ka es saņemšu vairāk informāciju par ekonomikas karalistes eh, īpašo situāciju. Arī no savas kolēģis Korienes saņemšu informāciju. Virkunēns kundze par uh, šo Eiropas pētniecības mākoni. Tas, ko mēs dar darīsim, izsludināsim konkursu, raudzīsimies, kāda ir potenciālitāte, kāda ir pieejamība nākamajā 2016. gadā. Tad mēs izsludināsim, lai iestājas puses mums arī pastāstītu, kādi potenciāli šeit. Tālāk bija jautājums no Roiskunga. Es jau pirms tam teicu, ka es eh, ļoti, man ļoti patīk prima. Un tas, ko jūs teicāt par atklāto zinātni. Un par to, ka šis jautājums ir būtisks. Ka tur var būt arī pozitīvā, negatīvā informācija, datu apmaiņa. Jā, tādēļ jau mums ir šis pilotprojekts, datu pilotprojekts, un es ceru, ka nākotnē Eiropā kļūs par atklātu platformu, raugoties uz datiem un publikācijām Jums ir mans pilns atbalsts attiecībā par šo punktu. Par tematu atklātā zinātne un dati, tur jūs varat baudīt manu pilnīgu atbalstu. Pēdējais jautājums. Jā. Kariņa kunga jautājums. Mēs mēģināsim virzīt uz priekšu Eiropas eh, inovācija padomē jūs pieminēto jautājumu, lai Eiropas Savienības tirgus nebūtu tik fragmentēts. Uh, lai tas būtu ļoti skaidrs, absolūti skaidrs visiem, kā sistēma darbojas. Es labprāt apmainītos ar jums eh, vairāk informāciju un ieteikšu Eiropas zinātnes eh, padomē, konstitūvē padomē, lai tā pievērš uzmanību tieši šim jautājumam. Un priekšsēdētājs man teica, ka ja mēs zināsim vairāk, tad mēs, ja mums būs vairāk informācija, mēs būsim spējīgi sniegt labāku atbalstu. Tātad, lūdzu, strādājat pie šī jautājuma, tad arī mēs kaut ko darīsim un kopā ar Eiropas Inovāciju padomi jūs visi tiekat aicināti nosūtīt šīs idejas, lai mēs varētu kopā strādāt. Bet izniegs paldies priekšādātāji. Jā, es ceru, ka atbildēs jautājumiem. Jā, paldies, komisāra kungs. Ņemot vēro laika spiedienu, tas bija vienkārši izcili, protams. Sirsnieks, paldies, ka atnācāt pie mums. Bija ārkārtīgi daudz jautājumu, un mums varbūt vajadzētu pēc iespējas vairāk atkal tikties. Varbūt septembrī. Ja tas nebūs iespējams, tad vismaz oktobrī, bet ne vēlāk, lai precīzi diskutētu visus šos jautājumus. Jā, mēs jūtamies kā ITRA komiteja ļoti atbildīgi par visu šo jautājumu, par inovācijām zinātni, bet tāpat arī mācīšanu, izglītību par šo procesu, jo tas ir saistīts ārkārtīgi cieši. Tātad mēs uh, zinām, ka ļoti daudz jautājumu ir saistīti savā starpā, un varbūt arī tādā veidā varētu ar to strādāt arī par MVU problēmām un to iesaisti rūpniecībā. Tātad ir ļoti daudz svarīgi jautājumi. Varbūt, ka oktobrī jūs varētu atkal pie mums atnākt. Kolēģi, liels paldies par šo diskusiju. Paldies komisārām par to, ka atnācāt pie mums. Yeah, President. Thank you very much. Thank you. Uh, dear colleagues, now we go. Cienījamie kolēģi, tagad mēs uzreiz varam ķerties klāt pie ļoti svarīgā jautājuma par digitālā vienotā tirgu stratēģiju Eiropai. Sveicu mūsu viesus. Es ļoti atvainojos. Jūs esat uh, ļoti reti mūsu komitejā. Mēs gribētu jūs redzēt daudz biežāk. Divi referenti mums ir Kalases kundze, jā, tas parasti Gebhārdas kundze. Viņa nav bieži nestrādā pie tā, bet ļoti priecājamies jūs redzēt. Mēs eh, sadarbojamies ar eh, visām komitejām sakarā eh, pamatos 54. pāntu. Kā jūs redzat, cienījamie kolēģi? Tātad šī pieeja sadarboties, tā ir mūsu atbilde uz Eiropas komisijas veikto darbu, jo vicepriekšēdētājs Eiropas komisijā sadarbojas ar astoņiem komisāriem, lai sagatavotu komisijas paziņojumu par šo jautājumu. Mūsu atbilde arī ir līdzīga. Sešas, septiņas komitejas ir uh, cieši iesaistītas mūsu ziņojuma darbā. Tas ir ļoti laba un pamatota pieeja. Jā, vairāk neko neteikšu. Mums uh, ir abi referenti šeit. Gribētu lūgt jūs uh, nerunāt ilgāk kā četras minūtes. Tad abiem referentiem katram četras minūtes, tas varbūt sāksim ar Kalasas kundze. Lūdzu, ja jūs vēlaties. Yes, thank you, Mr. Chair, and uh, thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies par jūsu veikto darbu un uh, arī ETRI sekretariāta darbu lai pieņemtu lēmumu par šo būtisko stratēģiju. Tas ir svarīgi, ka mēs esam uzsākuši šo darbu, pat nemaz nerunāsim par noteikumiem šeit, kā tas notiek, bet runāsim par lietas būtību. Un uh, mums ir arī jārāda tāds spēcīgs signāls Eiropas komisijā, kā mēs uh, vērtējam šo stratēģiju, kā tā tiek uh, nākamajos gados tiks ieviesta. Uh, Viens svarīgs punkts, ko eh, pieminēja Patākungs, eh, Luksemburgas premjerministrs, eh, ir tas, ka mēs nevaram apstādināt digitālo revolūciju, mēs nevaram apstādināt tehnoloģiju, mēs arī nevaram kontrolēt to, kā cilvēki vēlēsies izvēlēties lietot šo tehnoloģiju. Ko mēs varam darīt, ir radīt labu ietvaru digitālajai revolūcijai, lai tas izaugtu, lai radītu darba vietas, lai nodrošinātu labāku dzīves līmeni pilsoņiem. Uh, Ir vajadzīga spēcīga politiskā griba no Eiropas Savienības un arī no dalību valstu valdībām un publiskās administrācijas, valsts administrācijas, lai radītu sistēmas vidi, lai digitālā uh, vis varētu attīstīties. Tātad tur ir svarīga e-pārbaudība, ir princips, ko pieminēja arī komisija, bet arī ir vēl papildus iniciatīvas un arī tāpat arī atbalstīt uh, atklātas pārbaudas uh, e, datus, kas. Uh, uh, padara iespēju strādāt jauniem inovatīviem pakalpojumiem, lai ātri varētu izplatīties jaunas idejas, kas arī ir ļoti svarīgi, ir eh, jāatbalsta uzņēmē darbības kultūra un eh, prasmu un pieeju stratēģija. Un ir arī, kas vēl svarīgi, ir infrastruktūras jautājums. Tas ir kā pamats digitālajai revolūcijai. Mums ir vajadzīgs tāds regulatīvs eh, ietvars, kas atbalsta konkurences spēju un um, veicina investīcijas. Ītras komiteja šeit gatavo informāciju par komunikācijas eh, tīkliem un eh, tātad tas viss ir jāgatavo, kad tad atklāta komunikācijas platforma, kas sniegt iespējas inovācijai. Tālāk par drošību un digitālajiem eh, pakalpojumiem to var uzlabot. Ir jānodrošina interneta integritāte, jauno tehnoloģiju attīstība. piemēram, kodētā informācija. Tur vajag vairāk eh, veikt ieguldījumus, bet aktualizēt šīs tehnoloģijas kļūst ar vien svarīgāk. Vairāk ir kaut ko jādara, lai um, radītu apziņu jaunajiem patērētājiem par šo procesu. Ir jāaktualizē programmatūras, eh, jāveic eh, pētījumi, lai maksimizētu izaugsmas potenciālu digitālajā ekonomikā. Manuprāt, stratēģija kaut kas trūksts tā ir eh, rūpniecības digitālā pārmaiņa, pārmaiņa digitālajā virzienā. Sadalītājs tirgus nesniedz pietiekami daudz iespēju strādāt digitālajā vidē. Mums ir jānovērš šķēršļi un eh, jāizvirz iniciatīvas, Noslēgumā digitālā tirgu stratēģija ir liela iespēja Eiropai, bet eh, tā ir arī jāizteno tādā veidā, ka var izmantot un adaptēt jaunās tehnoloģijas un jānovērš šķēršļi kopīgiem tirgum. Un jārada ir arī jaunas iespējas. Tas parāda arī tos panākumus, ko mēs jau tagad redzam visur Eiropā. Jā, laika nav pietiekami daudz, runā detalizēti, bet mēs, eh, es ar prieku gaidu eh, diskusijas. Jā, šajā komitejā tā ir pirmā viedokļu apmaiņa. Tagad Gebhārdas kundze. Liels paldies priekšsēdētāji. Patiešām šis temats par digitālo revolūciju ir ļoti tālējošs Un ļo, tas iesniedz daudzās dzīves jomās, tādēļ ļoti labi un pareizi, ka tik daudz dažādas komitejas ir iesaistītas sadarbībā. Pirms divām dienām man bija tikšanās ar Kālasas kundzi, un man tāds iespējas, ka mēs ļoti labi sadarbosimies, lai panāktu vislabāko iespējamo rezultātu. Digitālā revolūcija uh, Tur neizvēršas tikai tādi jautājumi kā datu aizsardzība vai patērētāja aizsardzība. Kā apieties ar visiem šiem jauninājumiem, kas sniedzas tik dziļi mūsu dzīvē, kas sniedz mums tik daudz pozitīvus aspektus, bet arī šad un tad arī zināms riskus. Mēs redzam, ka vienā vai otrā valstī jau Eiropas Savienībā tiek uh, izvirzīti noteikumi, un tiepaši tur, kur ir runa par digitālo tirgu, nebūtu sevišķi prātīgi, ka mums būtu beigās 28 atšķirīgas pieejas, bet mēs raugāmies uh, tur, kur ir nepieciešamība radīt kopīgas noteikumus Eiropas Savienībā, lai mēs tiešām gūtu labumu no kopējā tirgus. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs šajos jautājumos uh, precīzi paraudzītos, kur mēs varam izstrādāt pozitīvus efektus, un tieši reindustrializācijā, tā ir tieši jūs komitejas būtiskā problēma. Tieši tur notiek daudz kaut kas. Ja es paraugos, kas notiek iekšējā tirgu, ko IMCO gatavo, runa galvenokārt ir par šo tehniku izmantošanu, kas tagad ir pieejamas, un kā mēs uh, risināsim tiešsaistes iepirkuma jautājumus, kādas tiesības ir patērētājiem, kāda ir patērētāja aizsardzība šajos jautājumos, vai tad, kad ir runa par platformām ar jaunajiem pakalpojumiem, kas tur ir pieejami, kā mēs varam parūpēties par to, lai šie pakalpojumi būtu arī tiešām droši pakalpojumi, lai tirgus Eiropas Savienībā būtu atvērts un vienlaikus tik nodrošināta arī pašaugstākā līmenī patērētāja aizsardzība par ģeoblokādi. blokādi Tieši iepirkšanās internetā tas uh, sagādā lielas problēmas. Eh, ja jums, piemēram, nepareiza adrese, vai jūs nesaprotat kādu valodu, vai varbūt, ka jūs kredītkarte ir no valsts, kuru neatzīst citā valstī. Internetā ir tādi jautājumi, kas mums jārisina. Vai arī jaunie piedāvojumi, piemēram, turisma jomā. Mēs zinām, ka daudz no mūsu pilsoņiem brīvi pārvietojas pa Eiropas Savienību, sevišķi jau atvaļinājumu, un tad pēkšņi viņi saduras ar tādām problēmām, kā mēs viņiem varam palīdzēt šajā sakarā, kā mēs varam parūpēties par to, lai viņi, viņiem būtu drošība pakalpojumos, lai viņi tiešām arī saņem to, ko vēlas, lai tas, kas viņiem ir svarīgi, patiešām tiktu nodrošināts. Tad ir tādi jautājumi. Kāda ir situācija ar uh, nopirkto produktu piesūtīšanu. Tur pēkšņi var parādīties kaut kādas ļoti augstas izmaksas vai arī viesabonēšana. Tas arī ir jautājums, kas atkal un atkal jārisina. Tad, protams, ir arī svarīgi jautājumi par kiberdrošību. It īpaši šajās jomās, kurās arvien vairāk eh, dati mēs paši tos brīvprātīgi ievietojam internetā. Tādēļ mums jāraukās, lai visas šīs lietas patiešām būtu drošas gan uzņēmumiem, gan MVU it īpaši, gan arī patērētājiem. Jūs redzat, man arī jāskatā šeit uz pulkstenē, es nodomāju, nu jā, un četras minūtes tas gan ir daudz, bet šādam jautājumam tas tomēr nav pietiekam daudz. Un es domāju, ka mums vēl būs daudz diskusijas. 11. mēs tiekamies arī manā komitejā, arī Kāls kundze ir ielūgta. Mums tur arī būs diskusija, tad mēs varēsim turpināt eh, mūsu diskusiju Kāles kunga. Jā, mums Mēs nedrīkstam šeit iekavēt laiku. Virkunēns kundze no Tautas partijas, viņa ir ēnu referente. Paldies, priekšsēdētāji, cik man eh, daudz laika ir atvēlēts? Četras, trīs, divas minūtes. Tikai divas minūtes? Nu, paldies, priekšsēdētāji. Eiropas digitālā vienotā tirgus eh, attīstība, protams, ir ļoti nozīmīga Eiropas konkurētspējai kopumā. Domāju, ka Eiropas komisijas izteiktie priešakumi ir labi, mērķi vispārīgi runājot ir pareizie. Ir daudzas dažādas jomas, piemēram, datu aizsardzība, patērētāja aizsardzība, autortiesības, piekļuva digitālajiem tīrikumam un tā tālāk. Domāju, ka visu vajadzētu modernizēt, lai Eiropa nokļūtu digitālajā ērā un lai mēs varētu izveidot vienu digitālo kopīgo tirgu. Tas Eiropai ir vajadzīgs, lai tā varētu konkurēt ar ASV un Āziju digitālo tirgu jomā. Tagad eh, divi punkti no ITRE komitejas puses. Eh, vispirms eh, industriālais aspekts un otrais regulēšanas aspekts. Mēs redzam, ka attiecībā uz digitālo darbu kārtību, ko komisija realizē šajā pavasarī, uh, Ir ļoti daudz dažādu punktu, kas saistās ar patērētājiem. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, taču es domāju, ka Rūpniecības, Pētniecības un enerģijas komitejā mums savos ziņojumos vajadzētu runāt par tiem jautājumiem, kas palīdzētu Eiropas rūpniecībai, kas eh, uzņēmumiem palīdzētu izmantot digitālo vienoto tirgu. Rūpniecībai arī ir vajadzīga digitalizācija, lai tā varētu modernizēties. Domāju, ka ītra komitejā mums ir jāpievērš uzmanība ne tikai patērētājiem, bet arī rūpniekiem, un ir jānodrošina viņiem vajadzīgās priekšrocības. Vēl savā ziņojumā mums vajadzētu runāt par regulēšanas apjomu. Mēs zinām, ka tagad katrai dalību valstī ir savi tiesību akti par digitāliem jautājumiem, un tas rada problēmas visai Eiropai. Uh, Eh, pirms kāda gada komisija runāja par vienotā tirgus stiprināšanu. Tas ir ļoti labs mērķis, taču uh, vajadzētu arī saprast, ka vecos dalībvalstu tiesību aktus vajag atcelt. Tātad jaunajam regulējumam ir jā, jāaizstāj vecais, nevajag šeit pievienot vēl jaunus tiesību aktus. Ak, man vēl viena minūte tiek piešķirta. Nā, paldies! Uh, Gribēju runāt par labāka regulējuma jautājumiem. Esam saņēmuši ļoti negatīvus komentārus no dažiem uzņēmumiem. Viņus uztrauc tas, ka būs vēl papildu regulējums, tāpēc viņi ir pret visām reformām kopumā. Vajadzētu nodrošināt, lai mēs neradītu arvien vairāk un vairāk regulējuma. Tātad mums ir vienkārši ar jauno regulējumu jāaizstāj vecais tad uzņēmumi arī saskatīs digitālā vienotā tirgus priekšrocības, proti vienādi spēles noteikumi, vieglāka piekļuve pārobežu tirgiem un godīgāka konkurence starptautiskā līmenī. Eh, sociāldemokrāta grupas pārstāvi, es gribētu pateikties priekšādātājiem. Man pēc eh, telpas ir jāaiziet pēc trīs minūtēm, tāpēc, ka man ir jādod slidmašīnu. Perfekts taimings. Domāju, ka mums nevajadzētu runāt tikai par digitālo vienoto tirgu. Uh, Mums ir jāskatās nākotnē, un tieši tāpēc šeit parādās arī šie dažādie nosaukumi attiecībā uz darbu, kas mums būs jāveic pēc sešiem gadiem. Domāju, kopā ar referentiem un ānu referentiem esam izveidojuši ļoti labu viedokli. Mums ir jādomā, kā nodrošināt digitalizāciju, kas aptvertu visu sabiedrību. Protams, šeit ir jāiesaist arī specializētās komitejas. Attiecībās daudziem jautājumiem ītra būs infrastruktūra. Bez infrastruktūras nevarēs nodrošināt digitālo savienību. Ja nebūs ātra interneta, tad tas vienkārši nedarbosies. Ir jādomā, kā to darīt ekonomiskā ziņā, kā veicināt uh, publisko uh, naudas izmantošanu, kā nodrošināt, lai uh, vispirms Eiropā tiktu attīstīts uh, ātrs internets un lai tas būtu pieejams visiem. Mums ir jāpaskatās arī uz uh, vispārreiz nozīmes pakāpojumu direktīvu, vai uh, tiešām mēs esam nodrošinājuši to, ko solījām. Spektrs Vajadzētu nodrošināt konsolidētu spektra politiku, tā lai mēs varētu virzīties uz priekšu, lai mēs būtu pirmie pasaulē un lai tiktu sagatavot arī līdzīgi noteikumi attiecībā uz vienoto Eiropas telpu. Mūsu komiteja ir atbildīga arī par novatoriskumu, par rūpniecību un enerģiju. Novatoriskumā atvērtie standarti ir arvien nozīmīgāki, jo vairāk datu tiek apstrādāti. Enerģijā ir jādomā par viedajiem skaitītājiem, par energoefektivitāti, jo digitalizācija un energoefektivitāte iet roku rokā. Par jaunajām tehnoloģijām, novatoriskumu un patentiem. Šeit mēs saskaramies ar konkurenci visā pasaulē domāju, ka vajadzētu dot arvien vairāk piešķīrumu, lai palīdzētu novatoriskiem Eiropas uzņēmumiem. Mēs vēlamies tādu digitālo savienību, kam visi uz, uzticētos, un tas ir ļoti sarežģīti, kā nodrošināt līdzsvaru starp labu datu aizsardzību, kas eh, ļautu un veicinātu uzticēšanos eh, patērētāju vidū un nodrošinātu arī priekšrocības Eiropas uzņēmumiem. Galu galā Eiropai ir jābūt tādā vietā pasaulē, kur visi uzticas datu aizsardzībai. Ir jānodrošina labākā sadarbība starp esošiem uzņēmumiem un jaunajiem uzņēmumiem tā, lai tiktu ieviests jauns un konkurētspējīgs digitālās rūpniecības modelis. Mums ir arī vajadzīgas diskusijas par a, uh, prasību maiņu, tāpēc mums ir vajadzīgs digitālais fórums ar sociālajiem partneriem, kas jau ir uzņēmušies savu lomu. Līdz gada beigām noteikti risinājums netiks atrasts, bet mums ir jāsāk dialogs. E-valdība nebūs iespējama, ja netiks labi aizsargāti dati ja runa, teiksim, par e-veselību un interoperabilitāti, pie šiem jautājumiem Eiropa jau ir strādājusi un turpinās to darīt. Es arī atbalstu publiskās informācijas atkārtot izmantošanu. Domāju, ka Eiropai šeit ir kas sakāms. Paldies! Kapeles kundze. Danke, Herr Vorsitzender. Es scheint mir, dass. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka digitalizācijas jautājums ir, ir uh, sieviešu jautājumus, jo mēs, es esmu piektā runātāja. Es priecājos, ka Kalas skundze ir arī referente. Mēs strādājam arī citā, pa citu ziņojumu kopā par līdzīgiem jautājumiem par masu datiem un uh, esmu piedzīvojuši, strādājuši šeit kopā ar ļoti kompetentām kolēģiem. Digitalizācija ir svarīga un arī vakar sarunās ar padomus prezidentūru mēs redzējām, uh, cik tas ir svarīgi, un tas ir arī iemesls, kādēļ jau otrā padomas prezidentūra digitalizācija uzskata par vienu no sen centrālajiem jautājumiem, par ko runāju šajos ziņojumos. Tie trīs būtiski pilāri. Detaļas ir šādas, proti labāka pieeja digitālām precēm un pakalpojumiem. Tur daudz kas var jādara, jūs padomājat, tikai 7% no maziem vidējiem uzņēmumiem vispār ir piekļuve tiešais te. Un no komisijas skaitļiem ir zināms, ka apmēram 11,7 mierādi varētu ietaupīt eh, Eiros patērētāji, ja būtu šāds attīstīts digitālās tirgus, arī par ārlotiesībām, geoblokķēšanu, PVN problēmas. Tie ir jautājumi, kas jāatrisina. Otrs svarīgs punkts eh, - vai ir optimāli ietver nosacījumi digitāliem pakalpojumiem. Tāda ir jārada. Runa ir par finansēm, par infrastruktūru. Ir otrs punkts, kas arī ļoti svarīgs, proti par ātrā ceļiņa procedūrām. Uh, jo digitalizācija ir ļoti svarīgs ātrums. Pirmkārt, šeit dalībvalstis tiek aicinātas šīs procedūras, tiepaši infrastruktūras jomā īstenot. Mēs zinām, ka procedūras šodien ir pārāk ilgas un digitalizācija ir vajadzīgs labāks noregulējums. Ja no komisijas tur nāk labi priekšlikumi, ko tad varētu arī īstenot dalībvalstis, tas būtu ļoti pozitīvi. Treškārt, būtisks punkts digitalizācijas jomā ir depenalizācija kā izaugsmes dzinēja spēks. Mēs zinām to, un komisijas aprēķina parāda, ka gada izaugsmes potenciāls ir 450 miljārdu eiro, ja tiks pilnībā izveidos digitālās tirgus 3,8 miljoniem jaunu darba vietu. Tas ir tas, kas Eiropā var palīdzēt inve eh, novērst investīciju trūkumus, eh, tikt ārā no krīzes, un Eiropa noteikti nevar atļauties šajā digitālajā revolūcijā nepiedalīties. Papildus jomas, pie kā ir jāstrādā, ir datu aizsardzība un datu drošība. Droši vien, ka šajā ziņojumā tas būs tikai pieminēts tā kā papildus aspekts, tas ir cits komitejas, kurš to atbildīgas. Kvalifikācija izglītības jomā jārada e-pārvaldībā, jārada iespējas. Ja jūs padomājat šeit, ka tikai elektroniskie konkursi, kas tiek izsludināti, Eiropā to var ietaupīt 50 miljardus Eiropā. Tie ir milzīgi potenciāli, bet arī šis uh, mākoņošana, šāda veida metoda, darba metodas, tā šodien netika pieminēts. Un komisārs Ettingers uh, arī saka, ka Eiropā ir vajadzīgi spēlētāji, kas darbojas globālajā tirgu, un ja šis ziņojums uh, sniegtu ietvaru radīt tām labus ietvaru nosacījumus, tad mums vajadzētu noteikti ķerties pie darba. Paldies! Uh, thank you very much, madam. Two, two other... Paldies, vēl divi ānu referenti bija klāt pirms 15 eh, minūtēm. Viņi klausījās mūsu referentos un pēc tam kaut kur pazuda. Es nezinu, vai viņi aizgāja iedzert kafiju vai devās uz lidostu, bet jebkurā gadījumā viņi nav mūsu vidū. Varbūt es tagad varētu aicināt pārējos kolēģus bet neilgāk par trīs minūtēm. Federlis kungs, nu man nevajadzēs trīs minūtes, mēs, protams, visi gribam doties jau atvainājumā, taču šīs eh, fails ir ļoti svarīgs. Daudz no jums uz to norādīja. Es eh, gribētu uzsvērt vairākas lietas. Ja es dodos uz Igauniju vai Somiju un gribu kaut ko nopirkt veikalā, manu kredītkarti nepieņem un tas pats eh, notiek arī internetā, tad arī manu kredītkarti nepieņem. Ja es dodos uz veikalu, gribu nopirkt divānu, un tas man ir jāpiegādā, tad eh, īstenībā ir jāievēro tieši tādi paši noteikumi arī tieši saistē, vienalga, vai es pērku šo divānu veikalā vai internetā. Mums nevajadzētu radīt jaunu likumdošanas vidi. Mums e, tāda jau ir e, nacionālajos parlamentos un nacionālajā likumdošanā. Vajadzētu nodrošināt, lai tas attiektos uz visām dalībvalstīm, nevajadzētu šeit radīt jaunu kaut ko. Tāpat arī mums ir e, jāuzdod sev jautājums, kāpēc uh, ASV klājas labāk nekā pie mums, un atbilde ir, tur ir atšķirīgi noteikumi. Mēs uh, varam ļoti labi sagatavot visu, kas ir tāds taustāms, kur mēs uh, redzam, ka var nosūtīt to no vienas valsts uz otru, un mēs redzam, ka šis regulējums ļoti labi darbojas. Bet tiklīdz, kā tas ir kaut kas, kas nav fizisks, tiklīdz, ka te ir runa par digitāliem pakalpojumiem, pēkšņi uh, vairs Eiropas Savienība nespēja funkcionēt arī attiecībā uz enerģiju. Es gribēju vienkārši novēlēt veiksmes referentiem un ēnu referentiem. Mums ir daudz darāmā, un ja mēs to visu izdarīsim pareizi, mēs varēsim būt vadošie arī digitālajā jomā. Mēs radīsim jaunas, labi apmaksātas darba vietas, un, protams, mēs visi zinām, ka mums ir vajadzīgi gan eh, nauda, gan uh, arī darba vietas. Paldies! Werneres Kunze. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Eiropas Savienības komisija tā ir jāiesaka divas iespējas digitalizācijai. Ettinger kunga un Arsiva kunga digitalizācijas programma un Bienkovskas kundzes eh, sagatavotā vēstule, bet uh, abi šie projekti tikai nedaudz pieskārušies šim tematam. Un uh, šeit Eiros parlamenta pie, pienākums ir tiešām norādīt uz to. Imko jau Gebhārds kundze to pieminēja, šeit strādāt galvenais pie juridiskiem jautājumiem par e-komerciju. Mūsu uzdevums kā rūpniecības komiteja ir mūsu ir digitācijas saistīta reindustrializācija. Manuprāt, uh, vajadzētu sasaistīt tīklā četras nacionālās um, platformas 4.0, vai varētu to saukt kaut kā savādāk, uh, lai nodrošinātu labāku koordināciju, lai apmienotos labākās prakses modeļiem un lai visaptvaroši analizētu nepieciešamos noteikumus, kas, par ko pastāv liela juridiskā nedrošība. Uh, piemēram, trīs dimensiju printeriem vai cilvēka un iekārtas sadarbībai analizēt eh, situāciju, kādā ir nodarbinātie. Māja beigās arī konkurences spējas padome izstrādēja, prasīja darbības prā, plānu digitalizācijai un reindustrializācijai. Manuprāt, mums vajadzētu komisiju šeit eh, ļoti aicināt sākt rīkoties. Izniegšu paldies. Thank you very much for for your speech and colleague Zoriņo. Paldies, Zoriņo kungs. Obrigado. Eu queria saudar. Jā, liels paldies. Paldies referentiem un ēnu referentiem. Nākotnē tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Es domāju, ka mums eh, vajag pieņemt strateģisku lēmumu. digitālajos jautājumos mēs atpaliekam. Mēs esam, tā sakot, digitālajā tirgu, ko vada ASV, esam, tā sakot, pēdējais vagons. Tādēļ vajadzētu mēģināt atrast jaunu formu digitālajai revolūcijai. Tam vajadzētu būt kaut kam tādam, kas pārsniedz tirgus robežas un uh, sniegtu rezultātu, lai mums būtu līdzsvarotāka un ilgspējīgāka sabiedrība. Mums vajadzētu izvirzīt ārkārtīgi ambiciozus mērķus. Protams, tas ir arī tirgus jautājums, bet arī sabiedrības jautājums. Integrācija. Tas nozīmē, ka ir jāmaina arī izglītības formas, vispārīga izglītība, profesionāla izglītība, mūža izglītība. Un uh, arī elektroniskie pakalpojumi Eiropas līmenī. Tas viss labi iekļaujas šajā dimensijā Eiropas digitālajā iekšējā tirgū. Domāju, ka ir ļoti daudz vēl ko darīt, vēlos visai komandai, referentiem un ēnu referentiem vislabāko. You know, well, we, we Paldies, kā jūs zinat, Mēs esam tikušies ar Ānsepu kungu, ar Rotingera kungu un ar citiem komisāriem esam apsprieduši šo eh, komunikāciju. Bet eh, ir ļoti būtiski, lai mēs eh, zinātu visu komisāru viedokli. Bēlēt kungs no uh, Connect ģenerāla direktorāta. Varbūt arī viņš varētu paust savu viedokli. Varbūt viņam ir arī um, komentāri par um, diskusijām Eiropas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāji! Man sauc Mārtiņš Beilīs, esmu no Connect ģenerāla direktorāta un es izsakos komisijas apvienotās nodaļas vārdā. Es pārstāvu kolēģus gan no Grow, gan Just ģenerāla direktorātiem. Kā jau norādīja Kapelis kundze, mums apkārt galvenokārt ir kolēģis sievietes, un šķiet, ka tas arī ļoti labi ataino pašreizējo gāru Eiropas parlamentā. Mēs eh, ļoti labprāt ar jums eh, sadarbosimies. Mēs arī priecājamies par ITRE un IMCO sadarbību, kas ir plānota tuvāko mēnešu un gadu gaitā. Šī struktūra ļoti labi ataino mūsu sadarbības pieeju komisijā. Bet tāpat arī mēs saprotam, ka tiek aptverti ļoti daudz un dažādi jautājumi, ko jau uzsvēra daudz runātāji. Uh, Te ir runa gan par uzņēmēju darbību, gan par tirgu, gan arī par patērētājiem. Ir jārada arī pareizie nosacījumi, kas ļaus nodrošināt vajadzīgo izaugsmes sinerģiju. Man arī ļoti iepriecināja tas, ka jūs runājat vienā un tajā pašā valodā, tāpat kā mēs komisijā. Uh, Jūsu izmantotie vārdi un izteikumi īstenībā skan tieši tāpat kā mūsu dokumentos eh, lietotie vārdi un izteikumi. Kā jūs zinat, DSM stratēģija, kas tika uzstā, uzsākta 6. maijā, balstās uz trīs pīlāriem. Un tās mēķis ir eh, vērsties pret tirgus izaicinājumiem, veicināt izaugsmi un atrisināt eh, patērētāju problēmas. Ir jānodrošina labāka piekļuve patērētājiem, ir jārada vajadzīgie nosacījumi, ir jārada arī vajadzīgā, um, vajadzīgais ietvers digitālajai ekonomikai. Ja mēs nodrošināsim, lai pirmās daļas tiek izdarīts pareizi, tad arī mēs varēsim pievienot vērtību. Jūs pieminējāt, piemēram, mākoņu iniciatīvu. Tā ir ļoti nozīmīga daļa šajā iniciatīvā. Ir jānodrošina, lai piekļuvas nosacījumi arī būtu pareizie. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka digitālajā darba kārtībā ir nelielas atšķirības. Tur e, šie digitālajie jautājumi tika iekļauti uh, darba kārtībā. Šeit ir runa par konkrētu rīcību. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts un zināšanas. Mums ir jārada šī dinamika, šis īstais brīdis darbām. Šī uh, pozitīvā dinamika arī parādās uh, mūsu nolīgumā par uh, viesabunēšanu un tīkla neutralitāti. Šeit ļoti cieši sadarbojāmies un paldies par jūsu atbalstu, bet mums noteikti vajadzētu to izmantot arī tālāk, mums ir vajadzīga šī konkrētā rīcība. Daudz no jums pieminēja, ka ģeobloķēšana rada problēmas. Protams, šeit ir runa arī par konkrētu rīcību un mēs mēģināsim visu to panākt, mēs mēģināsim tikt galā ar šīm problēmām, ar ko saskars patērētāji. Taču, kā jūs zinat, tas nebūs vienkārši, un uzņēmēji noteikti vērsīsies pret to, jo tie ir izveidojuši visu savu uzņēmējdarbības modeli, kas mm, patērētājiem varbūt nešķiet tas pareizākais. Beigās jūs runājāt arī par regulējumu uzņēmumiem. Protams, mums tas ir ļoti labi jāapzinās. Jūs arī zināsiet, ka um, Timermana kungs uzsāka savu uh, labāka regulējuma plānu. Mēs, uh, protams, to ievērosim. Jums ir arī jāzina, ka daži no lielākajiem uh, šķēršļiem, kas ir gandrīz vai tādi kā sāpīgi šķēršļi, proti ģeobloķēšana, var ietvert arī likumdošanu lai mēs varētu vērsties pret eh, šīm problēmām. Un regulējums arī uzņēmumiem. Šeit man ir jāatkārto priekšēdētāja Junkera vārdi. Mums ir eh, jāpievēršas eh, lielajām lietām ar tādu plašu vērienu un mazās lietas varbūt ir jāizskata sīkāk. Paldies! Esam saņēmuši diezgan daudzus tiesību aktus, īsti nezinām, uh, Eh, cik daudz tie būs, 5, 8, 10, bet jebkurā gadījumā ir ļoti svarīgi uzzināt pēc iespējas vairāk par jūsu plāniem no komisijas puses. Liels paldies, ka esat tik plaši pārstāvēti. Es zinu arī, ka mūsu vidū ir Rubens kundze no izaugsmas ģenerāla direktorāta. Vai tā ir taisnība? Vai jums ir kas sakāms, jo izaugsmas ģenerāla direktorāts arī uh, digitālās darba kārtības jomā ir ļoti nozīmīgs. Es gribētu tikai papildināt to, ko tikko teica mans kolēģis Martins Bēlīs. Tika runāts par rūpniecības digitālo pārveidi. Patiešām, digitālā vienotā tirgus stratēģijā šis jautājums tiek skatīts vairākās nodaļās. Protams, e, jāatcerās par mūsu darbu attiecībā uz IKT standartizāciju, tas ir ārkārtīgi būtiski. Un tāpat arī mums ir jādomā par to, kas ir atbildīgs par datiem, tas arī ir ļoti svarīgi digitālajā transformācijā. Bet pirmkārtām tāds mums ir jādomā par šīm divām pakotnēm. Ir jāsaprot, kas notiek izaugsmas ģenerāldirektorātā. Mums ir jāskatās, Eh, kas eh, notiks attiecībā uz rūpniecības eh, digitālo transformāciju. Un mums ir jāskatās arī tālāk, ko mēs varētu izmainīt šajā jomā. Paldies! Mēs noteikti gribētu ar jums kontaktēties. Mēs arī gaidām tiesību aktus. Es gribētu arī aicināt tagad mūsu referentes izteikt kopsavilkumu par diskusijām. Katrai no jums 3-4 minūtes, lūdzu. Kalasas kundze. Thank you. Paldies. Mēģināšu runāt īsi. Domāju, ka viena lieta, ko mums vajadzētu atcerēties, ir, ja komisija būtu spējīga visas, visu ģenerālu direktorātu un visu komisāru kopā varētu strādāt pie vienās kopīgās stratēģijas, būtu labi. Protams, tas būtu sarežģīti izcinājums, bet mēs esam spējuši to izdarīt. Protams, šī diskusija parāda, ka ir uh, vesā virkni jautājumu, kas ir saistīti ar digitālo sfēru. Tad pamatā visu var sasaistīt ar digitālo. Vislielākais izaicinājums šeit ir uh, to sasaistīt kopā vienā dokumentā, īsā dokumentā. Par uh, ziņojuma robežām To nevar tik plaši izvērst, un nu, tas ir liels izaicinājums. Kas ir svarīgi no itras puses, ir, eh, ka rūpniecības digitalizācija, kā jau daudz kolēģi pieminēja, ir būtiskais jautājums. Tāpat arī tika pasvītrots, ka viena vieta ir uzticēties tam, ka būs data aizsardzības nodrošinājums, bet arī noteikumi uzņēmumiem, kas darbojas digitālajā sektorā. Ja būs pārāk liels noregulējums, pārāk daudz noteikumu, pastāv risks, ka vēl papildus jauni regulējumi tika, tiks ieviest, arī kolēģi Virkonen to teica, ka šie uzņēmumi vienkārši savu, bizne, savu uzņēmē darbību izveidīs kaut kur citur un arī darba vietas radīs kaut kur citur. Mums no tā vajadzētu izvairīties, bet no patērētāja puses eh, ir eh, svarīgi lai būtu iespēja izmantot digitālos pakalpojumus. Tā lai tas darbotos uh, uz abām pusēm. Kas vēl ir svarīgi, vajadzētu nodrošināt labāku pieeju digitāliem pakalpojumiem. Piekrītu, jā, tas ir infrastruktūras jautājums, bet tas ir arī jautājums uh, par digitālajām iemaņām. Kā var izmantot pakalpojumus, lai nebūtu risku? Uh, un lai cilvēki zinātu, kā tos lietot un kā aizsargāt sevi savus datus digitālajā vidē. Vēlos beigt šeit savu uzrunu un vēlos dot vārdu kolēģei. Jā, sirsnieks, paldies. Tagad Gebhards kundzei vārds. Paldies priekšādātāji. Diskusijā mēs tagad redzējām, cik plašs ir šis jautājuma lokus un daudz jautājumu pat, pat vēl neesam pieminējuši. Negribu arī tagad to visu tagad detalizēti izklāstīt, jo tas pārsniegtu nosprāsto ietvaru, un tas arī nedotu varbūt tik lielu pievienoto vērtību, bet esmu paļāvīga, ka mēs labi sadarbosimies IMCO un ITRES starpā, un mēs vēlamies pilsoņiem panākt vislabāko rezultātu. Mēs vēlamies parūpēties par to, ka vienotais tirgus arī uzņēmumiem un arī uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem sniegtu iespēju attīstīties, jo tikai tādā veidā mēs varēsim radīt darba vietas, labas darba vietas. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Mums ir jāparūpēs par to, lai pilsoņi, ja viņi iepērkas tiešsaistē, lai viņi varētu iepirkties droši, lai viņiem būtu paļāvība, jo tikai Tad, ja varēs uzbūvēt, veidot uzticību, tikai tad darbosies iekšējais tirgus. Jā, arī Federas kungs eh, to pieminēja, viņš tagad ir aizgājis, bet vienkārši gribēju viņam pateikt. Nav jau svarīgi pieņemt daudzus likumus, bet skaidri nodefinēt, kur mums ir vajadzīga likumdošana, un to tad izdariet labi un pareizi. Par to ir runa labākā noregulējumā, un tas, ko uh, ir teicis Timermans kungs, nav jau runa par to, ka vajag atcelt visas noteikumus, bet runa ir par to, ka ir jāveido pareizie noteikumi. Un, lai mēs varam izmantot lielā iekšējā tirgus eh, iespējas, tās virziet uz priekšu, lai mēs vienā acu augstumā varam runāt ar citiem, kā piemēram ASV, kas mums pagaidām iet pa priekšu šajā jomā, lai mēs varētu viņus panākt. Mums ir uh, jāizmanto iespējas, lai inovācijas virzās uz priekšu, bet eh, nesamazinot pilsoņu tiesības. Tas ir lielais uzdevums, kas ir mūsu priekšā. Domāju, ka esam uz labu un pareizi ceļa šajā jomā. Paldies! Liels paldies pirmkārtām mūsu referentēm, ēnu referentēm. Šīs ir pirmās diskusijas ITRE komitejā. Esmu pārliecināts, ka sadarbība starp IMCO un ITRE ir pareizā atbilde, lai mēs varētu atbildēt uz komisijas prasībām un galvenokārt uz Eiropas sabiedrības mm, prasībām, jo galu galā pilsoņi mums ir daudz svarīgāki par komisiju. Uzskatu, ka šādā veidā mēs varam nodrošināt eh, abus aspektus, tātad gan tehnisko pusi, rūpniecību, MVU, un tāpat arī mums ir jādomā par to, kas eh, notiek attiecībā uz eh, pilsoņu tiesībām. Ir jāskatās, vai patērētāju tiesības tiek ievērotas, jo tas nav gluži viens un tas pats. Tātad mūsu sadarbībā starp šīm abām komitejām ir jāņem vērā visi šie aspekti. Mēs pazīstam viens otru, un līdz ar to mēs esam labāk gatavi e, tālāko tiesību aktu gatavošanai. Nākamo divu, trīs gadu laikā mums gadā tiks liekti daudzi jauni tiesību aktu pro projekti, un tam mums ir jābūt gataviem. Es domāju, ka saziņā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Visām četrām komitejām ir jāiesaistās. Mums nevajadzētu iet tālāk par 55. punktu reglamentā. Bet es esmu pārliecināts, ka mēs nevēlamies izmainīt parlamenta struktūru. Ja mēs vēlamies akceptēt šo horizontālo pieeju, ko ieteica Eiropas komisija, mums ir jānodrošina sadarbības ar komitejām. Paldies par šo pirmo viedokļu apmaiņu. Laika grafiks ir precīzs. 12. un 13. oktobrī ir paredzēta kopīga tikšanās IMCO un ITRE komitejām, kur tiks izskatīts ziņojums. Šķiet, ka mums vēl ir daudz laikā, bet eh, kolēģi pa vidu ir arī atvaļinājums. Iespējams, ka jūs atvaļinājuma laikā nestrādāsiet. Septembrī, oktobrī cerams mums pietiks laika sagatavoties. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir trīs dienas vēlāk. Tas nozīmē, ka deputātiem ir jābūt uh, gataviem jau ziņojuma izskatīšanas dienā, tad nekavējoties ir jāiesniedz grozījumi. Grozījumi tiks izskatīti uh, vienu mēnesi vēlāk, 10. novembrī. Kompromisa grozījuma izskatīšana 30. novembrī un balsojums kopīgi ITRE un IMCO komitejās 10. decembrī. Tātad eh, laika grafiks ir ļoti strikts. Protams, pats svarīgākais ir ziņojuma projekts un tā izskatīšana 12. un 13. oktobrī. Paldies! Mums eh, vēl ir atlikušas piecas minūtes, tātad kolēģi no IMCO komitejas var doties uz IMCO komitejas sanāksmi. Nododiet sveicienus IMCO komitejas priekšsādātājiem. Paldies!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 Uh, we, we start... Kolēģi, sāksim darbu precīzi pulkstens 11. Ministra kungs ir ceļā. Viņš pavisam drīz būs klāt. Uh, Godāmie kolēģi, dāmas un kungi, es uh, gribētu sveikt mūsu vidū Luksemburgas ekonomikas un tirzniecības ministru Etienu Šnaideru. Ministra kungs, liels paldies, ka varējāt ierasties uz mūsu sanāksmi. Prezidentūras prioritātes uh, nākamajam pusgadam ir ļoti nozīmīgas mūsu komitejai. Mūs jo īpaši interesē rūpniecības politika, mazie un vidējie uzņēmumi, tie vienmēr saistās kopā savā starpā. Tāpat arī mums ir interesē kodola enerģētika, mūs interesē kosmosa politika un arī atkrituma apsaimniekošana. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi mūsu rūpniecības komitejā esam atbildīgi par visiem šiem jautājumiem. Tie ir būtiski arī, lai nodrošinātu izejas stratēģiju krīzei. Tieši tāpēc tikšanās ar jums, ministra kungs, mums ir ļoti svarīga. Jūsu runa būs pieejama internetā, varam to nosūtīt arī mūsu deputātiem. Esmu pārliecināts, ka viņus interesē jūsu prioritātes nākamajam pusgadām. Jūsu prezidentūra ir ļoti pieredzējusi prezidentūra jau 12. reizi eh, prezidējiet eh, Eiropas Savienībā. Mums vēl ar vienu dalī, ir dalība valstis, kas uh, ir novedījušas tikai vienu prezidentūru. Iepriekšējā ja prezidentūra bija Latvijai pirmo reizi. Latvija vadīja Eiropas Savienības prezidentūru, un tāpēc mēs eh, tagad eh, gaidām to, kas jums būtu sakāms, eh, lai uzlabotu ekonomiku. Lūdzu, ministra kungs, dodu jums vārdu ievadrunai. Paldies, priekšādātāji! Godājumie deputāti, dāmas un kungi, man ir liels prieks piedalīties jūsu sanāksmē, lai prezentētu Luksemburgas prezidentūras darba programmu nākamajiem sešiem mēnešiem. Vakar jums jau bija iespēja tikties ar diviem maniem kolēģiem, premjerministru Bettelkungu un valsts sekretāru Hansenkungu, lai nodrošinātu viedokļu apmaiņu par telekomunikācijām un pētniecību. Šodien es pabeigšu šo konkurētspējas eh, izšķirošo jautājumu kārtu, lai sniegtu jums pārskatu par mūsu prioritātēm rūpniecības iekšējā tirgus un enerģētikas jomās. Visas šīs jomas ir manā atbildībā. Jūs noteikti piekritīsiet, ka šī kombinācija ir ļoti loģiska, jo starp eh, šīm jomām pastāv ciešas un gandrīz nesaraujamas saiknes. Es arī saprotu, ka šī ir pati pēdējā Rūpniecības komitejas sanāksme pirms uh, pelnīta vasaras atvaļinājuma, tāpēc es centīšos, lai mana prezentācija būtu pēc iespējas īsāka un konkrētāka, un lai mums atliktu laiks diskusijām, vai arī mēs varētu diskutēt vēlāk, kā ieteica priekšsēdētājs. Par konkurētspēju tagad es pāriešu uz franču valodu. Tātad eh, par eh, rūpniecību un iekšējo tirgu. Esam eh, paredzējuši divas konkurētspējas padomas sanāksmes. Tās notiks 1. oktobrī un 30. novembrī. Konkurētspējas padomes neformālā tikšanās notiks nākam pirmdien, 20. jūlijā, Luksemburgā. Divas lielas idejas ir mūsu rīcības centrā. Pirmkārtā mēs vēlamies virzīt uz priekšu uh, un uh, nodrošināt uh, Eiropas pievienoto vērtību. Tātad mēs gribam vērsties pret uh, Eiropas regulējuma trūkuma izmaksām. Mēs vēlamies nodrošināt, lai izmaksas, kas saistās ar dažādiem pienākumiem mūsu uzņēmumiem, atbilst 28 dažādu dalībvalstu tiesību aktiem, tiktu pēc iespējas samazinātas. Tas attiecas gan uz digitālo pasauli, gan arī uz reālo praktisko pasauli. Uh, Tātad mēs arī vēlamies nodrošināt konkurētspējas vienkāršošanu un darīt to visās mūsu politikas jomās. Ir ļoti būtiski stiprināt ekonomikas un rūpniecības dimensiju, lai nodrošinātu mūsu ekonomikas konkurētspēju. Šeit es gribētu pieminēt uh, emisiju tirzniecības sistēmas lielo reformu, ko vakar pieņēma Eiropas komisija. Attiecībā uz iekšējo tirgu ir skaidrs, ka digitalizācija mums ir ļoti liela prioritāte. Tas attiecas uz pilnīgi visām padomas jomām. Luksemburgas prezidentūra uzsāks darbus pie savām pirmajām iniciatīvām, kas ir paziņotas pakotnē par digitālo vienoto tirgu. Tātad šeit es pirmkārt domāju par uh, autortiesību modernizāciju un patērētāju tiesību aizsardzību tiešsaistē. Mūsu nīderlandiešu kolēģi noteikti paveiks šī darba lauvas tiesu. Tāpat arī mēs eh, nepacietību gaidām pakotni attiecībā uz eh, preču un pakalpojumu iekšējo tirgu, kuru vajadzēja pieņemt pagājuši mēnesi, bet eh, saskaņā ar pēdējām ziņām tā būs gatava tikai rudenī. Attiecībā uz šiem diviem dosjē mēs gribētu sniegt ātru un ambiciozu politisku atbildi komisijai jo patiešām ir ļoti svarīgi nodrošināt jaunas ambīcijas mūsu darbā. Un uh, galīgiem rezultātam ir jābūt eh, pārobežu šēršļu likvidēšanai un administratīvo izmaksu samazināšanai mūsu uzņēmumiem. Vienlaicīgi ir jāuzlabo patērētāju piekļuvē precēm un pakalpojumiem gan tiešsaistē, gan arī reālajā dzīvē. Tāpat arī ir jānodrošina industrijas pārējā uz eh, digitālajām metodēm gan ražošanā, gan vadībā. Tātad ir jāizmanto inteliģentās rūpnīcas industrija 4.0. Tāpat mums ir jāpārskata arī juridiskie instrumenti un rīki, lai mūsu iekšējais tirgus varētu pilnībā darboties. Tas ir jādara kopā ar komisiju. Šeit mums ir jādomā par savstarpējās atzīšanas principu, kas e, papildina harmonizāciju. Mūsu uzņēmumiem tas ir vajadzīgs. Rūpniecība nav pagātnes nozare. Tā, tā ir moderna nozare, kurai ir nākotne Eiropā. Neviena ekonomika nevar būt varēna bez uh, labas rūpniecības un mūsu rūpniecības konkurētspējas uzlabošana ir mūsu centrālā prioritāte. Tas ir jādara izstrādājot labus ietveru nosacījumus, kas atbilst skaidriem un caurzmīmiem noteikumiem un kas ļautu veicināt investīcijas Eiropā. Personīgi es būtu cerējis, ka komisija mums iesniedz reālu rūpniecības ceļu karti, kur ir paredzēta konkrēta rīcība un arī konkrēti termiņi, kā to pieprasīja padome 2014. gada martā. Uh, Komisāra Piņenkovska mums ir nosūtījusi vēstuli, bet attiecībā uz šiem aspektiem šī vēstule man ne, neliekas pietiekama apmierinoša. Luksemburgas prezidentūras laikā mēs eh, mēģināsim virzīt uz priekšu nozaru politiku, jo īpaši domāsim par augstas intensitātes enerģētikas nozari, un šeit mēs sekosim līdzi tērauda rīcības plānam, kas tika pieņemts 2013. gadā, un tāpat arī darīsim visu, lai palīdzētu automobīļu nozarei. Mēs arī ciešāk izskatīsim situāciju, kas attiecas uz uzņēmumu piekļuvu finansēm, jo īpaši te būs runa par mazajiem uzņēmumiem. Luksemburgas prezidentūra pievērsīs arī lielu uzmanību uh, MBU politikai un uh, pašlaik tiek pārskatīts arī Small Business Act. Mēs arī organizēsim lielu konferenci Luksemburgā no 18. līdz 20. novembrim. Tā sauksies uh, SMI e Assembly. Uh, Kosmosa politikas jomā mūsu galvenais mērķis ir virzīt uz priekšu darbu, kas eh, saistās ar attiecībām starp Eiropas Savienību un Eiropas kosmosa aģentūru. Mūsu mērķis ir uh, arī strādāt uh, kopā un sadarboties ar Šveici. Mūsu mērķis ir uh, organizēt neformālu sēdi uh, kosmosa padomu tā saukto. Luksemburgas prezidentūra. Mm, pēc eh, četru gadu pauzes eh, piedāvā eh, savādāku pieju neformālā fóruma organizācijai. Un paralēli Luksemburgas prezidentūra veicinās diskusijas starp Eiropas komisiju un ESA, lai izskatītu, kādas iespējas ir sadarbības attīstīšanai. Un tie dosie, kuri skar mūsu programmu, proti direktors priekšlikums attiecībā uz zemes novērošanas komerciālu datu izmantošanu tika atsaukta. Tas notika 1. jūlijā pagājušajā gadā. Un es nezinu, vai tas, respektīvi šogad 1. jūlijā, un es nezinu, vai tas notika tādēļ, lai, nu, sākt šādā veidā Luksemburgas prezidentūru. Uh, Tagad uh, konkurēt spēja un uh, tā sāktās traumēšana. Es jau teicu, ka mēs gribam uh, labāku ko, uh, politiku saskanību. Un šādā veidā mēs mēģināsim, mēģināsim uzlabot un modernizēt uh, konkurētspējas padomas darba metodas, kas ir ļoti sarežģītas, un tā ir um, savukārt liela nozīme uz iekšējo tirgu. Katras um, konkrētspējas padomas sēdes sākumā es piedāvāšu izskatīt situāciju un veicināt viedokļu apmaiņu starp ministriem un komisiju, lai raudzīties uz ekonomikas attīstību Eiropā kopumā, arī tajā skaitā mikroekonomikas attīstību Un tāpat arī, lai paskatīties, kādi dokumenti tiek skatīti attiecībā uz konkurētspēju un iekšējo tirgu. Vai tā ir um, šīs padomas um, kompetence vai citu padomi kompetence. Un doma ir uh, veicināt uh, labāku sadarbību un uh, veicināt labākas iniciatīvas, ko izsaka Eiropas Savienības komisija. Nākamais jautājums. Enerģētiskā politika enerģētiskā politika ir, eh, nu, jautājums ar ļoti nozīmīgu vēsturi. Tas progress, kāds ir eh, sasniegts tirgus atvērtībā, piegādes drošībā, atjaunīgos energonesējos un uh, Eiropas Savienības uh, un um, efektivitāte uh, tomēr ir um, tāds, ka tas ir jāveicina, lai Eiropas Savienība būtu pietiekami pretoties spējīga attiecībā uh, uz piegādātājiem. Tad ir um, nepieciešamas konkurētspējīgas cenas um, pārējai enerģētiskā uh, jautājuma risināšanai, un tas ir nepieciešams uzņēmumiem un Eiropas pilsoņiem. Jāveido ja situācija, kad tehnoloģijas, jaunās tehnoloģijas var ātri tikt izmantotas, un tāpat arī jāsamazina bezdarbs un jāveicina darba vietu radīšana, un tādēļ Eiropas komisijas priekšsēdētājs un padoms priekšsēdētājs, kā arī valstu vadītāji, ir nolēmuši veidot enerģētisko savienību. Tas uh, ir veids, kā Eiropas Savienība var atbildēt uz izaicinājumiem, tā ir mūsu atbildība, un šī atbildība ir ļoti nozīmīga. Un tas ir iemesls, kādēļ es šim jautājumam veltīšu prioritāru uzmanību un aktīvi strādāšu. Decembrī Eiropadome izskatīs šo jautājumu un es iesniegšu konkrētu atskaitu par to, kas ir sasniegts gadu laikā, lai veidot enerģetisko savienību. Un pēc tam um, daži uh, kolēģi uh, padomē ir aicinājuši pārskatīt uh, direktīvu par produktu marķēšanu. Un jau kopš vakardienas mēs esam sākuši ļoti aktīvu likumdošanas darbu par šo tekstu. Tāpat arī mēs uh, domājam, uh, ka tā sauktā vasaras uh, pakotne, ko pieņēma vakar par tirgus konceptu, ir jātīsta tālāk. Šīs prezidentūras laikā es eh, pievērsīšos inovācijām, pētniecībai, jaunām tehnoloģijām, it īpaši enerģētiskās efektivitātes un atjaunīgo energonesēju jomā. Manuprāt, eh, tas ir eh, izaugsmes zinējspēks, tas rada darba vietas un rada labklājību Eiropas Savienībā. Un es ļoti atzinīgi vērtēju ministru sēdi, kas 2000, un sēdi ar Pasaules atomaģentūras aģentūru, kas notiks 2015. gadā, un to vadīs ASV valsts sekretāra Monets Konze. No 21. līdz 23. septembrim Luksemburgā notiks liela konference par enerģijas tehnoloģijām. Uh, Tā būs uh, plaša konference, un es informēšu par tās sakām neformēlu uh, padomi. Tāpat jārunā par finansējumu ilgspējīgai ekonomikai, un tas jāsaist ar Junkara plānu. Es gribētu, lai šīs uh, sēd, sesijas beigās visiem ministriem, visiem ministriem būtu skaidrs skatījums par finanšu instrumentiem, kas ir pad, domāti, lai atbalstītu un veicinātu uh, mūsu enerģētisko politiku attīstību. Tagad startautiskās attiecības. Mēs raudzīsimies uz uh, dienvidu uh, koridoru, um, vērtēsim attiecības ar Ukrainu, tāpat arī interesēsimies par uh, attiecībā ar Ziemeļu Ameriku. Mēs raudzīsimies uz enerģētisko partnerību um, vidusjūras rajonā un ieskaitot arī gāzvadu vidusjūrā. Mm, Luksemburgas prezidentūra atbalstīs eh, enerģijas eh, kopienas desmito gada dienu un svētkus, kas paredzētu. Un visbeidzot, 2015. gads ir eh, attīstības palīdzības gads, un mēs domājam, ka sinerģija starp enerģijas un attīstības palīdzības jomas ir saistītas, un to sinerģiju var dot ieguldījumu Mm, mūsu panākumiem nākotnē. Es uh, esmu ļoti iepriecināts par iespēju ar jums tieši sadarboties šī gada 2. septembrī. Paldies! Paldies jums par jūsu uh, runu. Tas mums ļoti svarīgi uzzināt par jūsu prioritātēm. Un uh, droši vien būs daudzi jautājumi. Arī vēlāk jūs varat sazināties internetā ar mūsu deputātiem. Nibros kundze kā pirmā saņēmis vārdu, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs, augstu godātais ministri kungs, padoms priekšstādātāji kungs. Es negribu uzdot jautājumu, bet es gan gribētu tikai aicināt un iedrošināt jūs īstenot to, ko jūs tikko šeit piedāvājāt. Jūs, jums ir ambiciozi plāni, lai jums veicas īstenojot dažādos uzdevumus, ko jūs tagad ieskicējāt. Divas, divas jautājumas gribu uzsvērt No vienas puses jūs sakat, ka jūs uh, as, um, septembrī organizēsiet uh, asambleju un uh, es gribētu izmantot iespēju uh, norādīt uz ziņojumu par ģimenes uzņēmumiem Eiropā. Mēs parlamentā konstatējam, ka ģimenes uzņēmumi rada uh, vai sastāda 60% no uzņēmumu kopējā skaita. Viņi uh, izglīto uh, darbiniekus un rada darba vietas. Tādēļ tas būtu jautājums, kas būtu jāietver komisijas politiskajā darba kārtībā, un līdz šim tas nav skatīts ne komisijā, ne arī parlamentā. Mēs esam sastādījuši ziņojumu. Plenāra sēdē septembrī to pieņems. Īpašā situācija, ar kuru saskars ģimenes uzņēmumu dalību valstīs, ir uh, noduši pie tā, ka šī situācija tiek uh, skaidrota šajā dokumentā un uh, fórumā par maziem vidējiem uzņēmumiem būtu mm, liederīgi par to runāt un ietvert arī tās diskusijas, kādas ir bijušas šeit komitejā. Un otra joma, par kuru es labprāt gribētu runāt, ir um, kosmosa. Uh, Jautājums arī šeit mūsu komiteja atbalsta Eiropas kosmosa politiku. Mēs esam sastādījuši daudz ziņojumus par Galileo, par Kopernikus programmu, esam tās atbalstījuši un uzsvēruši, ka tie ir Eiropas projekti un uh, Eiropas līdzekļu finansēti produkti. Tad arī um, vēl ir pieņemts ziņojums par rūpniecisko kosmosa politiku. Uh, Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti veiksmīgi, ka jūs šeit vēlties atdzīvināt šo jomu. Tas ir tiešām absolūti nepieciešams, it īpaši ievērot satelīta komunikāciju datu izmantošanu. Šeit mums ļoti um, spēcīga eiropeiska pieeja ir nepieciešama un steidzam nepieciešama. Tātad paldies, ka jūs prezidentūras laikā jūs pievēršties šiem jautājumiem. Tāpat arī uh, geogrāfisko datu izmantošanas direktīva, tas notiek mūsu izpratnē. Man ir ļoti žēl, man nedaudz agrāk jādodas prom. Uh, jo šodien uh, man ir vairākas apmeklētāju grupas. Atvainojiet, lūdzu, es neuzdevu jautājumu, bet uh, vēl gribēju novēlēt jums tiešām veiksmi, veiksmi uh, jūsu prezidentūras laikā. Paldies! Thank you! Uh, Jā, liels paldies, Nebijas kundze. Nebijas kundze runāja no tāds patīs vārda. Tagad sociālas un demokrātu vārdā kolēģis Zariņo. Priekšsādātāja kungs. Uh, Sesnieks, paldies! Es esmu ļoti iepriecināts, ka var uzstāties manas frakcijas vārdā. Šodien sirsnīgi sveicu jūs, ministra kungs, sveicu jūs Briselē un sveicu jūs arī ar ambiciozo programmu, ko jūs mums iesniedzat. Otrais pusgads prezidentūrā tās vienmēr ir īsas prezidentūras, bet otrais pusgads šeit jums ir vēl viens mēnesis mazāka. Uh, Es ļoti ceru, ka varēsiet īstenot to, ko gribat sasniegt. Konkurētspēja ir ļoti nozīmīga, vienkāršošana, harmonizēšana, tāpat arī konkurētspējas pārbauda ir ļoti nozīmīga. Jūs pievēršaties arī ļoti sarežģītam jautājumam, taču pilsoņi noteikti uzdos šos jautājumus jums. Jā, rūpniecība Eiropā saskars ar. Uh, sarežģītu situāciju, nodokļu konkurence. Šajā jomā liela uh, problēma ir. Luksemburgai uh, ir uh, noteikti iespēja uh, sasniegt progresu nodokļu harmonizēšanā, un tas ir mm, jautājums, kas ir nozīmīgs mums visiem. Enerģētiskā savienība šeit divi ļoti nozīmīgi punkti. Esmu iepriecināts par to, ka šis plāns tiek aizsākts. Pirms septiņiem gadiem es biju atbildīgs par enerģijas jautājumiem Portugālē. Un es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi tas, ka mēs tehnoloģiski un enerģētiski progresējam. Tādēļ ir ļoti nozīmīgi aktīvi rīkoties šajā jomā. Un tam jums ir nepieciešami uzticība. Tātad sirsnīgi sveicu jūs ar jūsu ļoti veiksmīgo darbu programmu. Grabačie kungs, ECR vārdā. Liels paldies. Paldies, ministru kungs. Jā, tas bija cits uh, referents, kas runāja par. Jā, es biju otrs referents par enerģētikas savienību. Esmu šeit. Uh, sastādīju ziņojumu par enerģētikas savienību. Es Ar prieku konstatēju, ka jūs pieminējāt visus svarīgos jautājumus, ir tīpaši konkurēt spēju, reindustrializāciju, enerģētikas neatkarību. Tas ir ļoti svarīgi, protams. Jautājums ir par enerģijas cenu. Mūsu cīņa ir, mēs cīnāmies, lai samazinātu cenu par enerģiju, jo enerģija ir ļoti dārga salīdzinājumā ar uh, pārējo pasauli, tīpaši ar Ameriku vai Ķīnu. Tādēļ mēs vēlamies pievērst uzmanību šāda veida problēmām. Protams, salīdzinot ar eh, vislielāko enerģijas patēriņu rūpniecībā, tīpaši ķīmijas eh, rūpniecībā un eh, jā, ražošana tieši Luksemburgā tas ir ļoti svarīgi, jo Luksemburga ir liels tērauda ražotājs. Jā, mēs pirkām mūsu terminālām pūlijā, gāzes terminālām pūlijā, mēs pirkām iekārtas no Luksemburgas, tā kā gan jums, gan mums, protams, tas ir svarīgs jautājums. Ražot šāda veida produktus. Mans jautājums ir uh, par to, kā ņemt vērā, kā iesaistīt visus enerģijas avotus uh, - atomenerģiju, atjaunumu enerģiju, tradicionālo un uh, atjaunāmo enerģiju un uh, pievērst uh, uzmanību autonomiem enerģijas avotiem. Ir īpaši gāzē, slānekļa gāzē un citiem enerģijas avotiem, vienkārši lai panāktu neatkarību. Tas ir jautājums par to, kā kombinēt uh, enerģijas avotus, lai atbalstītu visas valstis, lai panāktu patiesu neatkarību. Paldies! Paldies! Zaļo vārdā Klots Turmes. Paldies! Labdien, Etienne, dārgais ministri! Mm, valdības vicepriekšsēdētājs, neesmu nu, ļoti lepns par valdību un par manu valsti, kas uzņems prezidējušās valsts pienākumus. Un, ministra uzstāšanās reizē mēs redzējām, kā darba kārtība ir ļoti progresīva un vēlas virzīties uz priekšu par pārvaldību. Es gribu teikt, ka tas, kas ir nozīmīgi, ir um, dot um, lielu nozīmi e, Eiropas uh, parlamentam. Buzekungs un arī vides komitejas uh, koordinātori sastādīja vēstuli Eiropas uh, komisijai gada sākumā. Uh, lai skaidri pateiktu, ka enerģētiskās savienības pārvaldībā jāiesaista parlaments. Mēs esam strādājuši pie dažādām direktīvām, efektivitāti tīkliem un visiem citiem. Un tiešām ir jābūt skaidrai pārvaldībai lai garantētu uh, šos jautājumus. Marķēšana, tas ir ļoti labi, ja jums ir šīs domas, mēs esam pārāk daudz laika zaudējuši. Vakar uh, tas kungs komisārs uh, teica, ka tā tas ir, jo mm, mūsu patērētājs zaudē arī šo laiku. Tātad uh, patērētājiem jāskaidro situācija arī. Un ir viens tāds punkts, par kur esmu tiešām cīnījies. Uh, Par ekodizainu un marķējumu runājot, tā ir tirgus uzraudzīšana, mums ir pārāk daudz krāpšanas gadījumu. Tie nav produkti, kas ir no EES. Jūs padomējums varētu jūsu valdībām uh, likt pie sirds, ka iekšējā tirgu nu, nevar būt nacionālās sistēmas, kas nepilda uh, nepieciešamos uzdevumus. Uh, un ir nepieciešams uh, atbilstošs darbs. Vakar mm, komisija prezentēja uh, tirgus dizainu, bet, nu, pilnībā labs dokuments, bet, nu, subsīdija jautājumi nav uh, skatīti. Komisija uh, rīkojas no vienas puses maigi, tad skarbi, Es ceru, ka jūs skaidri norādīsiet uz to, ka, nu, saules uh, bateriju uh, jautājumos nevar reaģēt vienā veidā uh, vēja enerģijas izmantošanā citā un uh, kodola enerģijas jautājumā pavisam cita pieeja ir. Tagad uh, nākamais jautājums. Ir ļoti nozīmīgi padziļināt mūsu saiknes ar Balkānu valstīm. Es domāju, ka ir uh, viņiem jādod uh, institucionāla palīdzība. Par to tiek diskutēts ar Šefkoviča kungu, un vai nevajadzētu uh, varbūt Austrum Dienvidu Eiropas tirgu gāzes un elektroenerģijas uh, jomā izveidot, un uh, tādas valsts kā Serbiju, uh, ietvert, jo elektroenerģijas un gāzes piegādām nevajadzētu apstāties pie robežām. Paldies, ka veicina šī dosie izskatīšanu. Paldies um, Buzekungam par man piešķirto laiku un pēdējais laiks. Es domāju, ka jāsaprot Junkara plāns mums var palīdzēt daudzās jomās. Tātad ir uh, jātīsta uh, atjaunīgās uh, enerģijas. Paldies nākamā runātāja Lopes Bermeo kundze Goe vārdā. Labdien! Paldies, priekšstādātāja kungs! Paldies arī jums, ministra kungs, par to, ka ieradies un, uh, ieradies un paldies par jūsu prezentāciju. Jūsu programma ir ļoti ambicioza. Teicu paldies, kas ieradies, un paldies par ambiciozo programmu. Man interesē divi jautājumi, kas ir nozīmīgi mūsu skatījumā. Tie ir saistīti arī ar uh, Eiropas rūpniecību. Rū, Junker plāns un nodokļu politika. Mēs esam kritiski Junker plāna kontekstā, jo pārāk maz uh, ir kas rakstīts uh, par sociālo kohēziju un drošām darba vietām. Mums pietrūkst sociālais dialogs un uh, iestāžu iesaistīšana. Tāpat arī jāsaka, ka tas viss nevar uh, darboties, ja nav pieauguma kopējā investīcija apjomā, lai kompensētu to, kas ir kā vājie punkti ekonomikās, nu, piemēram, arī manā dzimtenē un citur Dienvidē Eiropā. Nu, gluži vienkārši pietrīk, pietrūkst valstu investīcijas. Tad ir mans jautājums, vai ir iespējams runāt par šiem jautājumiem un vai jūs būtu gatavs ievērot šos jautājumus reindustrializācijas darbā. Otrs jautājums. Liela daļa no eksportējošās rūpniecības dienvidos ir eh, saistīta ar lieliem koncertiem, kas eh, īsteno tādas grāmatvedības prakses, kas nu praktiski nozīmē eh, nodokļu apiešanu. Luksemburgā pagātnē atbilstoši tam šie temati tika skatīti. Un es domāju, ka tas noved pie tā, ka zaudējam darba vietas darba vietas valsts aprātā, jo tam ir jābūt arī atbildīgam un uh, pamatā atbildīgam par rūpniecības politiku, taču nevar to darīt, ja pietrūkst līdzekļu. Vai Luksemburga aktīvi strādās, lai nodokļu politika nāktu par labu rūpnieciskai ak aktivitātei un vai nominālie uh, procentu likmju apjomu būs vien un tie paši uzņēmumiem bez jebkādām atšķirībām un ievērojot to, ka ir iespējams radošu grāmatvedību veikt. Paldies nākamā runātāja Kapelskunds. Paldies priekšstādākums, paldies Šnaiderkungs par Luksemburgas prioritātēm. Jūsu darba loks ir ļoti apjomīgs gan jūsu ministrijā. Uh, gan arī jāsaka, ka daudzas padoms prioritātes ir ļoti apjomīgs. Mēs šajā komitejā arī savā ziņā esam par visu atbildīgi. Man ļoti patika un es tiešām patiesi atbalstu to, ka konkurētspējas saskaņošanu jūs nosaucat par prioritātu un konkurētspējas padomu grib to reformēt. Uh, Es strādāju gadu, jau uh, Itālijas prezidentūras uh, prezidentūrā dzirdēju šo mērķi, jo tika teikts, ka tas ir nozīmīgs visiem rūpniecības sektoriem. Tāpat arī tērauda plāna turpināšana ļoti nozīmīga. Arī a, a, rīcības plāns automobiļu rūpniecībai un pieeja finanšu tirgiem a, MVU ir nozīmīgi. Jūs runājat par enerģētisko savienību un vakar prezentēto komisijas vasaras pakotni. Kolēģis Gorbačiks, kas ir referents enerģētiskās savienības ziņojumam, vakar runāja par šiem jautājumiem. Ja mēs runājam par konkurētspēju, tad vakar piedāvātās emisijas tirdzniecības sistēmas reformas ir jādiskutē. Tāpat arī jautājums par carbon leakage. Jums tas ir liels jautājums Luksemburgā, jums ir uh, tērauda rūpniecība. Es nāku no Austrijas, mums tāpat lielākais tērauda ražotājs izveidoja divas lielas ražotnes ASV. Un jautājums par šo carbon leakage uh, ir nozīmīgs Austrijai, vai turpinās attīstīt uh, Austrijas uh, rūpnīcas, vai atsauktās mums, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Uh, Tādēļ jautājums, vai jūs kā prezidentūra redzat rīcības nepieciešamību, lai vakar piedāvātie pasākumi attiecībā uz ETS reformām un carbon leakage 177 jomas uh, vairs nav uh, tiesīgas saņemt šos atbalstus, bet 50 un 2,2% samazinājums gadā tas ir daudz. Vai jūs redzat uh, šeit uh, aktivitātes nepieciešamību? Kādus uh, soļus jūs spērsiet, lai novērstu uh, īpaši nozīmīgu tehnoloģiju aizceļošanu? Papildi jautājums. Jūs esat atbildīgs arī ar, par uh, aizsardzības jautājumiem. Tas ir nu, tāds milzīgs jautājums. Interesanti, ka to vērtē kā ekonomikas jautājumu. Austrijā mm, tas ir saistīts ar sporta jautājumiem. Ekonomika tas ir ļoti labi. Šajā jomā uh, Graus Mafai un Nekster saplūšana ir plānota, par to daudz uh, raksta runā, ir jādiskutē tiešām par šiem jautājumiem, vai tas tādā veidā ir iespējams. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Vai ir nozīmīgi, ka šie uh, uzņēmumi apvienojas? Paldies. Kelīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu ministru kungu Vēlu jums labus panākumus prezidentūrā no īriģes. Mums arī bija nesen prezidentūra, un tas uzliek uh, lielu darba apjomu uz mazām dalībvalstīm. Jā, bet tieši maz dalībvalsts var panākt lielu progresu, it īpaši, ja dalībvalsts ir līdzīga Luksemburgai, kas ir tāda Eiropas idejas kvintesence. Pavisam īsi. Esmu bijis iesaistīts trialogos par datu aizsardzības eh, nodrošināšanu. Arī Luksemburgas prezidentūra strādās pie šī jautājuma, un eh, mums ir, eh, būs arī vēl tālāki trialogi. Tas būs ļoti liels uzdevums jums. Tāpat arī esmu iesaistīts kā referents šajā COP21 klimata samitā Parīzē Jums ir milzīga loma spēlējama šajā konferencē. Ko jūs varat panākt tiepaši, lai panāktu globālu vienošanos, lai varētu sasniegt Eiropas Savienības mērķus, kas būtu ļoti svarīgi? Un es domāju, jā, Luksemburga ļoti draudzīga, neitrāla valsts. Un tā spēs spēlēt lielu lomu, lai sasniegtu šādu uh, globālu vienošanos. Enerģijas savienība jau pieminētas ļoti svarīgs eh, jautājums mums un arī Eiropai, negrib ieslīgt detaļās. Junker kungs teica, lai, ka viņš vēlas, lai Eiropa kļūtu par pasaules līderi atjaunojumās enerģijās. Es vēlētos aicināt jūs un jautāt jums, ko jūs eh, grasāties darīt, eh, lai veidot tādu vidi, lai to varētu panākt, ir īpaši ekonomiski efektīvā veidā, jo šeit pastāv risks, jo uh, nebūs pietiekami daudz iespējas. Jā, un es ceru, ka jūs spēlēsiet ļoti lielu nozīmīgu lomu. Paldies! Paldies, kolēģi! Paldies, Šan! Eller kungs! Ministra, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich hab... Ministra kungs, paldies, ka esat atnācis pie mums. Man tāds īsts jautājums. Junkara plāna nozīme. Tur ir pasūtos un tas lietas, bet mēs esam skai vienoti tajās domās, ka Junkeru plānu mēs atbalstām tādēļ, lai budžeta visvājākā daļā, pētniecības daļā, tur grasās atņemt naudu un ieguldījumu daļā mēs atņemam naudu ieguldījumiem zinātnē. Jūs esat redzējuši, kāda pretestība ir šeit parlamentā. Tas jau nav bijis ideoloģiski, bet es parādu, cik absurdi tas ir. 3% pētniecībai un attīstībai ir uh, jātērē Eiropas Savienībā, un tas ir jāpieņem, tas ir jāīsteno jaunajā priekšlikumā, kur izstrādājas padome. Redzot, kādi tur ir samazinājumi, kas pārsniedz vēl FSI, atkal 200 miljoni pētniecības budžetā tiek svītroti. Es vienkārši gribētu jums jautāt, Luksemburgas prezidentūras ietvaros. Tas ir kā tāds politisks sitiens sejā parlamentam. Gribētu jums pajautāt, cik lielā mērā jūs uh, cienisties par to, lai atceltu šo padomes samazinājumu priekšlikumu, jo citādi mēs uh, pagaidām nevaram interpretēt, kas notiek. Mēs esam tiešām uh, nesuši upurus, lai nodrošinātu investīcijām naudu, un pirmā padomas reakcija ir svītrot vēl 200 miljonus pirmajā budžeta gadā. Tā ir faktiski provokācija. Es labprāt gribētu zināt, kā jūs risināsiet šo jautājumu Eiropas Savienības padomas prezidentūrā. Paldies! Jā, es vēlētos lūgt ministru atbildēt uz jautājumam. Lūdzu, sniedziet īsas atbildes. Jūs pieminējāt eh, par to, kā padome ir diskutējusi par šo jautājumu. Tas drusku savādāk nekā par novērtes, eh, ietekmes novērtējumu. Mēs vēlētos apvienot spēkus noteiktās jomās arī kā dalībvalstis, kas būtu bez šīs apvienošanās. Tātad eh, kādas izmaksas ir jaunajai Eiropai. Tās pieejas, ko es pieminētu, ir ļoti interesantas. Jūs runājat arī par ceļkārti. karti Jā, jums varbūt no Luksemburgas viedokļa raugoties, eh, tas nav tik svarīgs jautājums, jo jūsu rūpniecība ir ļoti spēcīga un ieņēmumi, ko sniedz eh, ražošana, ir ārkārtīgi augsta - 40-50%. Daudz, kur tas ir daudz mazāk nekā varētu gaidīt. Ja sasniegtu 20%, sasniegtu augstā procentu skaitu, būtu daudz labāk. Bet tāpat bija jautājums arī par Eiropas kosmosa aģentūru, kā finansēt kosmosa akt pētījumus, jo Eiropas kosmosa aģentūra ir saņēmusi naudu no nacionālām aģentūrām, bet mums ir vajadzīgs eh, nodrošināt lielāku Eiropas finansējumu, jo tā ir ļoti liela ja, jaunā politikas joma, lai panāktu novatorisku rūpniecību Eiropā. Varu tās atkārtot jautājumu ko uzdeva kāds no deputātiem par enerģijas cenām mūsu kontinentā. Mēs varam regulēt, kā būs ar šo enerģijas cenu regulēšanas jautājumu, jo mūsu tirgus eh, vairākās jomās nedarbojas par eh, nodokļiem, par papildus piemaksām, kas ir daudz augstāk nekā, piemēram, ASV Tātad eh, vajadzētu šādu visaptverošu pieeju šim jautājumam. Mēs to, mēs gatavojam ITRIS komiteju uzklausīšanu par šo jautājumu par enerģētikas krīzi. Mēs aicinātu jūs arī iesaistīties, arī jūs valdību iesaistīties šī jautājuma risināšanā. Enerģijas cenas mūsu kontinentā. Vai kāds vēlas vēl uzdot jautājumus? Ja nē, tad tagad sniegšu iespēju ministra kungam atbildēt uz jautājumiem. Ok, donc, euh, merci beaucoup pour... Euh, Paldies par um, visiem šiem uh, jautājumiem un piezīmām. Piezīmēm jautājumu bija daudz, un es uh, sākšu par uh, nodokļu harmonizāciju. Vienkārši, lai pateiktu, ka tas nav mans dosie. Uh, Eh, atvainojos, vai esmu varbūt priecīgs par to, no nu, atkarībā no tā, un kā to vērtēt, tas nav mans dosie, bet ziniet, lūdzu, ka Luksemburga neko nebloķēs, gluži otrādi mēs darīsim visu, lai virzītos uz priekšu dažādos nodokļu eh, dosie, par kuriem tiek tagad diskutēts. Tagad par jautājumu eh, par vidējo uzņēmumu asambleja, to, ko mēs noturēsim Luksemburgā 28. 20. novembrī. Aptuveni 450 dalībnieku ir mm, pieteikušies. Un šie jautājumi noteikti jautājumi risināmi. Tā tad darba kārtībā ir ietverti dažādi jautājumi. Tagad par kosmiskajiem telpas jautājumiem sadarbība ar ES un Eiropas atomaģentūru. Luksemburgas prezidentūra izmantos visas iespējas kopā ar Šveici veicināt šī dosie attīstību, lai būtu droši, ka Sarunas par labāku sadarbību, intensīvāku sadarbību starp Eiropas Savienību un ESA attīstītos turpmāk. Tad jautājums bija par enerģētiskās savienības pārvaldību. Ir skaidrs, ka Luksemburgas prezidentūra ir aģent ir mm, ļoti skaidrs domas 28. novembrī virzīt šo jautājumu uz priekšu attiecīgās konferences laikā. Nākamais jautājums un parlamenta loma starp jautājums. Nu, būtībā atbilde. Es domāju, ka tas ir sarežģīts jautājums. Turmes kungs, jūs to zinat, bet es mēģināšu, nu, vienalga atbildēt uz to. Mērķis šai pārvaldībai ir lai būtu šāda pārvaldība un lai mērķi, kurus esam nosprauduši, lai tos sasniegtu, nu, lai arī kas strādātu. Protams, ka jāintegrē dažādās institūcijas korektā veidā, nu, pat labam es gribētu teikt, ka jāizstrādā ietvers Luksemburgas prezidentūra mēģinās sasniegt politiskas vienošanās šī dosie skatīšanā ir pāragri noteikti, ka dažādās politiskās institūcijas tiks iesaistīts šajā pārvaldībā, bet Eiropas parlaments noteikti tiks informēts par šī dosie virzīšanu uh, Luksemburgas prezidentūras uh, ietveros. Tagad uh, marķējam jautājums. Mēs mēģinam rast. Uh, kopēju pozīciju mm, konferencē 28. novembrī, respektīvi uh, padomas sēdē kosmos jautājumā. Ir skaidrs, ka Luksemburga neatbalsta kodolenerģijas attīstību. Tas ir skaidrs, bet no otras puses, bet jūs zinat, ka enerģētiskā balansa uh, Jautājums ir ekskluzīva dalība valstu kompetence un dalība valstis pašas lemj, vai tās vēlas izmantot kodolenerģiju vai nē. Mūsu prioritātes, un es jau teicu, ka mūsu prioritāte ir inovācija, pētniecība, jaunās tehnoloģijas un enerģētiskā pārī, it īpaši atjaunīgo enerģiju jomā, tāpat arī enerģētiskās efektivitātes jomā. Nu, tātad šie jautājumi ir tāds ļoti būtisks eh, zaļās, ilgspējīgās attīstības eh, jautājums eh, visā Eiropas Savienībā kopumā. Tā ir Luksemburgas pozīcija šajā jautājumā. Enerģētiskā kopiena Nākamais temats, nu, par šo jautājumu runājot, uh, turpinot augstās uh, pārdomu grupas uh, ziņojumu, ko vadīja Buzeka kungs, tiks izteikts priekšlikums par reformām balstoties uz to Luksemburgas prezidentūra nodrošinās to, lai padomas mandāts tiktu sniegts komisijai, eh, ievērojot konferenci, kas būs Tirānā nākamajā oktobrī. Par Junkara plānu. Diskutēsim, lai atbildēšu, lai izbildētu uz Turmas kunga jautājumu. 28. septembrī vispriekšpūrdien par to jautājumu diskutēsim, un mērķis ir Luksemburgas prezidentūras laikā. Uh, ļaut diskutēt galvenajiem aktēriem Eiropas investīciju bankām un nacionālajām valdībām, lai diskutētu par projektiem, ko varētu finansēt ar šo instrumentu. Runa iet par enerģētisko efektivitāti atjaunīgiem energonesējiem. Šeit investīcijas ir tās nozīmīgākās. Katrā gadījumā mēģināsim nedaudz skaidrot. Uh, Junkara plāna ieviešana, tāpat arī tā ietekmi uz enerģētisko politiku. Nākamais jautājums par nodokļiem konglomerātiem. Šeit atsaukšos uz manu pirmo atbildi par šo jautājumu kopums, kopumā. Tad konkurētspējas veicināšana un apvien, apvienošana, straumēšanas izpratnē. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums šai prezidentūrai un jautājums ir nozīmīgs ES labai veiksmīgai darbībai šo jautājumu un ne tikai to izskatīsim, ne tikai konkurētspējas padomai, bet arī enerģijas vides padomai Šeit apvienošu vairākus jautājumus. Ir absolūti nepieciešams, lai rūpniecība atgūtu konkurēt spēju Eiropas Savienībā. Jānovērš uzņēmumu došanās prom, jo tie nav pietiekami konkurētspējīgi. Es nerunāju par nodokļu konkurētspēju, bet gan uh, klasiskā izpratnē Luksemburgas prezidentūra pievērsīs lielu nozīmi inovācijām, attīstībai, pētniecībai, zinātībai, lai būtu konkrēti soļi. Un es personīgi labāk gribētu redzēt tādus konkrētus soļus. Jankovskas kundze mums ir atsūtījusi vēstuli par šo tēmu. Kādi jautājumi vēl tika uzdoti? Pagaidiet mirkli. Jā. COP21. Kā Luksemburga darbosies šajā ietvarā, mēs mēģināsim vadīt uh, sarunas kopā ar Franciju, kas COP21 vadība ir uzņēmusies, lai Parīzē sasniegtu vienošanos. Mēs darīsim visu, lai veiksmīgi darbotos šajā jomā, lai būtu skaidri secijā, secinājumi šīs konferences, Parīzes konferences laikā. Nākamais jautājums ir par budžetu pētniecībai. Tas ir eh, jautājums, eh, ko eh, skata finanšu ministrs, tas ir finanšu dosie, bet es saprotu jūsu pozīciju un man ļoti žēl, bet, nu, pat laban, tas nav jautājums, ko es, par ko es esmu atbildīgs. Nu, domāju, ka es vairāk vai mazāk esmu atbildējis uz. Uh, uzdotajiem jautājumiem. Vēl viens jautājums priekšstādātāji, pēdējais jautājums par Eiropas enerģijas tirgu un enerģijas cenu. Nu, jākonstatē, ka tirgus, iekšē tirgus izveida nav pabeigta, ir jāstrādā. Arī tā būs viena no mūsu prezidentūras uh, prioritātēm. Enerģētiskā savienība noteikti arī ļaus uh, ietekmēt uh, cenas nākotnē, lai mēs būtu efektīvāki, ir nepieciešams integrēt arī reģionālo komponentu šajās diskusijās. Es domāju, ka Luksemburga un citas valstis ir piemēra cienīgas, veidojot vienoto tirgu enerģijas jautājumā. Nu, vismaz arī cilvēkiem dodot iespēju integrēt eh, dažādos eh, tīklus eh, valstīs, kas, ko tas skar. Ir daudz jautājumu, daudz dosie, kas ir jāveicina enerģētiskie jautājumu. Nu, tikai, ne tikai nākamo sešu mēnešu laikā, kad būs Luksemburgas prezidentūra, bet nu katrā gadījumā arī vēlāk, un esmu ļoti motivēts darboties šajā jomā. <clears throat> Paldies, eh, ministra kungs, par to, ka varējāt ierasties. Būtu ļoti noderīgi, ja jūsu runu varētu iesniegt arī rakstveidā, tad tie deputāti, kas nevarēja šodien piedalīties sanāksmē, varētu ar to iepazīties. Liels paldies par sadarbību! Mēs eh, ceram, ka um, tuvākā pusgada laikā mūsu komiteja informēs par visiem mūsu interesējošiem jautājumiem. Vēlreiz paldies! <laughs> Thank you. Thank you. Uh, dear colleagues, ladies and Godāmie kolēģi, dāmas un kungi, strādājam uh, precīzi pēc grafika. Tagad mums ir paredzēta parlamenta pozīcija par 2016. gada budžeta projektu ar padomas grozījumiem. Visas iedaļas. Tas ir mūsu nākamais darba kārtības punkts. Pašā sākumā gribu jūs informēt, ka ītri e sanāksmes, sanāksme 3. septembrī tiks atlikta uz 7. 7. septembrī, un tā ir pirmdiena Strasbūrā. Tātad mums ir jāievēro termiņš grozījuma iesniegšanai budžeta komitejā. Tas ir 3. septembris 2015. gads. Mums nav paredzēta neviena tikšanās līdz šim datumam. Tāpēc ar budžeta komiteju mēs vienojāmies par šādu procedūru. Pirmām kārtām mūsu referente, kas ir mūsu vidū, Van Bosuitas kundze, nosūtīs visus um, ITRE budžeta grozījumus budžeta komitejai. Tas tiks darīts līdz 3. Uh, septembrim, kas ir noteiktais termiņš. Balsojums ITRE komitejā notiks ITRE ārkārtas sanāksmē 7. septembrī Strasbūrā. Tā ir pirmdiena, pirmdienas vakars Strasbūrā. Budžeta komiteju informēs par rezultātiem. Viņi solīja, tātad tā ir džentlmeņa vienošanās mūsu starpā, ka viņi ņems vērā pirmkārtām grozījumus, ko iesniegs mūsu referente, un pēc tam viņi arī ņems vērā komitejas balsojuma rezultātus. Iespējams, ka te būs atšķirības. varbūt būs mm, balsojumā parādīsies kaut kas cits, nekā sagaida referente. Lūk, šāda ir procedūra, un tagad eh, sāksim diskusijas. Došu vārdu mūsu referentei Annelīnai Van Bosuitai. Lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšādātāji, par ievadvārdiem. Tiešām šāda ir procedūra, par kuru mēs esam vienojušies. Eh, als laatste hier aan bod te kunnen komen vlak, vlak voor het. Man gods eh, pēdējais šeit eh, uzstāties tieši pirms vasaras atvaļinājuma. Nu, pēdējie jautājumi bieži tiek skatīti kā nozīmīgākie un pašās beigās. Pirms pāris nedēļām pieņēmām mandātu komitejā trilogam par 2016. gada budžetu. Un tā kā no rīta jau tika teikts ar komisāru kungu diskutējot, mūsu mērķis ir ietaupīt. Taču tā ietaupījumi tiek veikti e SF un apvārkšņa 2020 kontekstā. Bieži par to jau tika runāts, bet mūsu vēstījums ir pilnīgi skaidrs. Ietaupījumi šajās programmās ir mums ļoti nozīmīgi. Es vēlos ļoti skaidru signālu kā referente dot padomē komisijai un budžeta komitejai. Gribu ļoti skaidru uh, mandātu dot, lai pēc iespējas vairāk varētu glābt trilogos tādēļ. Tādēļ um, ietaupījums jāsvītro un jāatgriežas pie iepriekšējā budžeta projekta apzinos, ka uh, ir sasniegt vienošanās par Eiropas strateģisko investīciju fondu, bet um, komisijai jādod skaidrs signāls. Bet taču mēs nedrīkstam uh, samazināt šos līdzekļus pētniecībai tikai tad, kad vienmēr kāda pārobežu infrastruktūrām ir ļoti liela pievienotā vērtība. Tagad par pilotu projektiem. Par priekšlikumiem skatoties uz pozitīvo komisijas vērtējumu, mm, sagādīšu un tad iesniegšu arī grozījumus. Un pēdējais punkts, es gribu teikt, ka atbalsta to, ka ASER līdzekļu palielinājumu atbalstu, tā kā šodien no rīta tika uzsvērts, aģentūrām, kas ir atbildīgas par papildus kompetencijām, tām ir vajadzīgi plašāki līdzekļi. Bet tas nozīmē arī to, ka tās aģentūras, kas nestrādā efektīvi, tām, tās jāizvērtē un tām jādod mazāk līdzekļu. Pat laban diskutējam un lēmumi ir sarežģīti. Uh, tikāmies Strasbūrā un arī šodien no rīta diskutējām ar citām frakcijām. Mēs meklējam pēc iespējas plašu konsensu komitejas ietvaros. Paldies! Uh, eh, Mr. Eller. Es paldies, tagad vārds Ellera kungam. Ich möchte der Berichterstatterin selbstverständlich nicht Protams, um, referentei nav tādas privilēģijas, ka uh, viņa tagad ir izteikusies pēdējo reizi, viņa vēl varēs izteikties pašās beigās. Es uh, gribētu pateikties referentei. Šodien kopīgi mēs uh, visu politisko grupu starpā vienojāmies par uh, galvenajām uh, vadlīnijām. Es domāju, ka šeit arī parādījās, ka attiecībā uz investīciju fondu mēs eh, tagad saskarsimies ar vēl lielāku līdzekļu apgriešanu. Pašreizējā budžeta projektā ir paredzēts eh, samazinājums par 200 miljoniem eiro attiecībā uz uh, saistībām un attiecībā uz maksājumiem tie ir 75 miljoni eiro. Mēs redzam, ka te ir no pamat, septītās pamatprogrammas vēl ir vairāk miljardi eiro, kas mums ir iekavējušies. Tas nozīmē, ka maksājumu, kas nav pieejami, būs arvien vairāk. Mēs redzam, kas notika attiecībā uz septīto pamatu programmu. Mēs saprotam, ka attiecībā uz budžetu Eiropas Savienības ticamība būs katastrofāla. Mazie un vidējie uzņēmumi gaidīs naudu gadiem ilgi, un principā tas nekādā veidā nestiprinās viņu uzticēšanos Eiropas Savienības institūcijām. Es varētu šeit uh, atbalstīt referentes nostāju, bet es uzskatu, ka mums vajadzēs rūpēties ne tikai par investīciju fonda samazinājumiem, noteikti, ka tas viss ies uz priekšu vēl tālāk. Esmu arī pateicīgs par to, ka komiteja un arī komiteju priekšādātāji um, ļoti um, skaidri aizstāv mūsu pozīcijas, arī atklātībā. Tiek runāts, ka 6,2% ir uh, pētniecības programmas uh, rezultāti attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem, un tas nozīmē, ka jebkura pētniecības programma īsnībā ir izgāzusies. Uh, Mums ir jādomā par uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem jebkurā politikas jomā. Mums ir jādomā gan par pētniecību, gan arī par pētnieku atbalstu šādās programmās. Īsnībā uh, viss jau ir nonācis līdz uh, pilnīgam absurdam. Mūsu mērķis Eiropas Savienībā ir 3% no IKP. Uh, pētniecībai. Īsnībā pašlaik šis rādītājs ir zem 2%. Startautiskā līmenī mēs tagad esam aiz Āzijas, aiz Ziemeļamerikas, aiz visām jaunajām ekonomikām. Vēlreiz liels paldies par jūsu centieniem, bet, protams, ka cīņa būs grūta. Uh, much, colleague. paldies, godāmo kolēģi! Gerbrandī kungs, viņš izteiksies Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsādētāji! Paldies arī referentām par, referentai par labi sagatavoto ziņojumu projektu. Kopumā mēs atbalstām šo līniju. Mēs eh, turpināsim cīnīties pret to, ka tiek apzāktā pētniecība un novatoriskums, tiek atņemta nauda uh, apvārsim 2020, un tas tiek darīts investīciju fonda dēļ. Mums ir jāmeklē mehānismi, elastīgums, un uh, jāskatās, kas tiek darīts citās jomās, pirms mēs uh, pieskaramies apvāršņa 2020 budžetām. Man ir grūti piekrist uh, tam, ka ir jāapgriež dažas konkrētas budžeta pozīcijas Esmu kontaktējies ar komisiju. Es gribētu saņemt vairāk informācijas no komisijas par to, kas eh, novatoriskuma pētniecības jomā būtu mazāk eh, kaitējoši. Mēs zinām, ka daži projekti, dažas eh, pozīcijas saskaras ar grūtībām iztērēt naudu. Tas nozīmē, ka mēs šos 700 miljonus 2016. gadam iegūtu no šiem fondiem. Nevis apgrieztu pilnīgi visas budžeta pozīcijas, arī tās, kas ir ļoti populāras un kurām ir ļoti augsta pievienotā vērtība Eiropai. Iespējams, ka mēs tās apgriezīsim, bet mēs būtu varējuši to izdarīt tādā selektīvākā veidā. Es labprāt saņemtu vairāk informācijas no komisijas par šiem jautājumiem. Tas bija viens no punktiem, par kuru es gribēju runāt ar Moedēša kungu šorīt, taču biju aizņemts vīdes komitejā. Domāju, ka tas ir ļoti izšķiroši. Ja mēs finansēsim FC no apāršņa 2020 līdzekļiem, tad mums vajadzēs mēģināt apgriezt tās budžeta pozīcijas, kur kaitējums būtu vismazākais. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Turmes kungs. Uh, thank you, Jersey. So I think... Paldies, Ježī. Es domāju, ka pats galvenais tātad ir cīņa pret FC, un mums vajadzētu saprast, kāda ir mūsu pozīcija. Nevajadzētu tajā ieceļināties. Uh, Mums ir vajadzīga koordinēta stratēģija ar budžeta komiteju, un tad par šo stratēģiju mums ir jāiestājas. Es gribēju runāt par atceru. Izmaksu ieguvumi un mēģinājumi samazināt izmaksas Eiropas enerģētikas tirgu var notikt tikai tad, ja mēs šo sistēmu padarīsim eiropeiskāku un mēs izmantosim šos makroreģionālos tirgus. Taču, ja mēs skatāmies uz Eiropas tirgu, mums ir vajadzīgs spēcīgs Eiropas regulators. Nevar būt tā, ka ir tikai 28 nacionālajie regulātori. ACER ir aģentūra, kas ir jauna aģentūra. Domāju, ka šī aģentūra ir nodrošinājusi labus rezultātus, tā tiek labi vadīta. Mēs esam tai piešķīruši daudz vairāk uzdevumu, piemēram, koordinēt tīklu arī pāri robežām un tirgus uzraudzība, lai izvairītos no iekšējās tirzniecības un tā tālāk. Bet dilēma ir tāda, ka mēs atcer neesam piešķīruši pietiekami daudz resursu. Domāju, ka katrs eiro, ko mēs piešķiram atcer, rada milzīgu makroekonomisko labumu. Uh, Ar spēcīgāku atceru mēs panākam maigāku integrāciju elektrības tirgū. Un uh, es domāju, ka pirmām kārtām mums tātad būs lielā cīņa pret EFSI, un Ītri komitejā otrais uh, cīņas lauks būs atcer. Šķiet, ka komisārs Kaņeta jau ir devies uz Ljubļanu. Viņš uh, redzēja šo telpu, kur tiek sekots līdzi iekšējai tirzniecībai viņš un arī Ševčoviča kungs tagad labāk saprot atceru vērtību. Es domāju, ka mums ir jācīnās pret to, ka valdības nepiešķir atceru naudu. Es domāju, ka šādā veidā mēs nodrošināsim pievienoto vērtību. Tāpat kā attiecībā uz EFSI, mēs esam vienoti šajos aspektos. Mēs redzējām, kas notika plenārsēdē Strasbūrā. Pēc vasaras atvaļinājumā mums vajadzētu arī paskatīties, kādai ir jābūt mūsu stratēģijai. Vajadzētu arī strādāt ar eh, budžeta darbiniekiem, lai mēs patiešām radītu pievienoto vērtību. Urbans Krespo. Gracias, presidente. Querías... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu sasniegt pateikties par to, ka komentāri ir iekļauti atzinumā. Un liels paldies, ka jūs kā svar, strateģiski svarīgu jautājumu izvirzāt eh, pētniecību enerģētikas savienībai. Bet ar priekšlikumu nepietiek, ja runa par to, kā norādīt uz trūkumiem pašreizējā budžetā un projektā 2016. gadam īpaši tajos jautājumos, kas mums ir svarīgi. Pirmais, kas mums eh, šeit eh, ir būtiski, tas ir energo nabadzība. 11 miljonu ģimeņu Eiropā ir skārtas. Mūsu valstī ir sevišķi daudz tādu ģimeņu. 17% no mājasemniecībām objektīvi ir sarežģījumi samaksāt eh, elektrības rēķinus. par to jāmaksā vairāk nekā 10% no ieņēmumiem. Un ļoti daudz ģimeņu nav spējīgas apkurināt mājas pietiekamā apjomā. Mums ir nepieciešama enerģijas savienība, kas uh, dotu labumu Eiropas Savienības projektam. Pašreizējā Eiropas enerģijas schēma nav ilgspējīga un uh, tā koncentrējas galvenokārt uz fosilējām degvielām. Oligopoli elektrības jomā tieši mūsu valstī ir ļoti smagnēji. Fosilā enerģija un citi enerģijas avoti, tas nozīmē arī finansiālo atkarību. Tādā veidā rodas vidas problēmas, spriedze, uh, un tas izraisa konflikts ne tikai pie mums, bet arī citur pasaulē. Ir ļoti svarīgi panākt uh, klimata aizsardzības mērķus līdz 2020. gadam. Tas ir tikai tā pieminēts kā tāds papildus faktors. Enerģijas efektivitāte, trūkstot enerģijai. Tur arī ir aktīvi jārīkojas. Šī enerģijas sistēma, kas balstās uz fosilo degvielu, to atbalsta arī brīvais tirgus. Tādēļ es domāju, ka mums vajadzētu enerģētikas jautājumu uzlūkot ne tikai par uh, tirzniecības jautājumu vai spekulāciju jautājumu, bet drīzāk kā tādu jautājumu, kas ir ar valsts nozīmi, ko jākontrolē valsts iestādēm, bet ir jābūt arī sociālajai kontrolē, jo ir tūkstošiem, tūkstošiem Eiropas Savienības pilsoņu, ko tas skār. Jā, tagad komisija ievāc no budžeta ģenerāldirektorāta. Um, good morning, uh, ladies and gentlemen. Eh, labrīt, dāmas un kungi! Es eh, vadu eh, nodaļu budžeta ģenerāldirektorātā. Paldies, ka devāt man vārdu. Uzdeva jautājumus, piemēram, Gerbrandikungs. Viņš gribētu dzirdēt komisijas argumentus attiecībā uz to, kā nauda tika sadalīta pēc uh, budžeta apgriešanas, jo tika izveidots uh, Eiropas uh, strateģisko investīciju fonds. Es gribētu atkārtot to, ko teica komisārs Moedašs. Komisijai noteikti nav vēlmes 2016. gada budžeta projektā ieteikt papildu samazinājumus, vēl papildus tiem, kas jau tika izdarīti fonda labā. Arī komisārs teica, ka viņš eh, paļaujas uz Eiropas parlamenta atbalstu attiecībā uz eh, komisijas pieprasītajām summām eh, apārsim 2020. Mēs ļoti priecājamies par parlamenta paustu atbalstu. Es gribētu īsi pastāstīt par Gerbrandī kunga teikto kuras eh, budžeta pozīcijas eh, netiek izmantotas eh, FC un kuras tiek. Kopā ir piecas darbības apvāršņi 2020 ietveros, kas nedod savu ieguldījumu FC. Neviens no kopusņēmumiem, tāpat arī piekļuva riska finansējumam, Marijas Kirī Skudovskas stipendijas un arī plašākās līdzdalības daļa. Šeit eh, netiek nodrošināts ieguldījums eh, strateģisko investīciju fondā. Saskaņā ar mūsu analīzi nav pamatoti veikt eh, citus apgriezumus kā tikai prorāta apgriezumi. Tātad šie, šī nauda īsnībā atgriežas apvēršņa 2020 programmā pēc trilogu vienošanās. Uh, Kā jūs zinat, 350 miljoni tika pilnīgi nodrošināti uh, e, RNC, kā arī Marijas Kludovskas programmai. Mūsu ieteikums ir nodrošināt, lai šī nauda atgriežas šajās programmās 2017. gadā. Saskaņā ar mūsu analīzi tas būtu vislabākais veids, kā um, nodrošināt, lai FC uh, budžeta samazinājumi neradītu sliktu ietekmi. Paldies. Kristians Ēlers. Šķiet, ka rudās zināms apmulsums šorīt attiecībā uz padomas ieteikto līdzekļu samazināšanu. Es saprotu, ka Jūs esat informēti par budžeta priekšlikumu no padomas. 200 miljonus, 200 miljoni saistībām un 70 miljoni maksājumiem. Mūs nedaudz izbrīnīja tas, ka komisārs šorīt nebija par to informēts, bet tas viss jau ir uz papīra un īsnībā arī mūsu sarunas ar budžeta komitejas kolēģiem to norāda. Jā, ja Komisārs bija informēts par padomes ieteikto līdzekļu samazināšanu. Patiešām šorīt eh, radās apjukums, es īsti nezinu, kāpēc tas tā bija, bet eh, attiecībā uz jūsu minētajām summām īsnībā tas ir pretēji. Tie ir 704 miljonu samazinājums saistībās un apmēram 205 miljonu samazinājums maksājuma apropriācijās. Iespējams, ka šo sajukumu radīja tas, ka tika minēts, ka komisija vēlas šos samazinājumus, un tā nebūtu nav. Komisija ir skaidri norādījusi, ka komisija nav ieteikusi 2016. gada budžetā projektā veikt vēl papildu samazinājumus. Viņš arī atsaucās uz komisāru Georgievu. Tātad visi šie samazinājumi pētniecības jomā uh, jau ir iekļauti komisijas uh, iekļautajā budžeta projektā. Visi pārējie samazinājumi, kā jūs redzat, nāk tikai no padomas. Paldies! Referentes kundze. Vēlreiz jums vārds. Paldies! Pēdējie vārdi tomēr eh, būs eh, priekšēdētāji. Es gribētu pavisam īsi atgriezties pie uzdotajiem jautājumiem. Patiešām žēl, ka Gerberantī kungs vairs nav klāt. Viņa uzdoto jautājumu mēs šorīt uzdevām arī komisāram. Viņš mums atbildi nesniedza. Noteikti, ka jautājumus vajadzēs uzdot vēlreiz. Mēs eh, piekrītam ēnu referentiem, ka uh, ir vajadzīga pēc iespējas plašāka vienprātība, lai budžeta komitejai būtu skaidrs mandāts trilogu laikā. Par atceru. Domāju, ka visi esam viens prātis, ka šai aģentūrai ir vajadzīgs vairāk līdzekļu. To es arī minēju eh, savas uzstāšanās laikā. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu visiem novēlēt, kas vēl ir atlikumi, kas vēl ir palikušajā šajā zālē, jaukas vasaras brīvdienas. Paldies, mēs pārāk bieži jūs neredzam ītra komitejā. Es, protams, nežēlojos, jo jūs daudz strādājat arī citās komitejās. Jebkurā gadījumā jaukas visiem brīvdienas. Paldies, ka varējāt piedalīties šajā sanāksmē, palikāt līdz pat sanāksmes beigām. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 18. augustam. Tas ir uh, brīvdienu vidū. Varbūt jūs uh, varat to izdarīt uh, šo pēcpusdienu vai rīt no rīta vai nākamnedēļ, tas noteikti būtu labāk. Referentēs kundze līdz 3. septembrim nosūtīs iesniegtos grozījumus budžeta komitejai, un mēs balsosim 7. septembrī. Nākamā mūsu komitejas sanāksme tā tad ir 7. septembrī, kā jau es jūs informēju mūsu sanāksmes sākumā. Visu to labāko atvainājumā neaizmirstiet par ITRE komiteju un Eiropas parlamentu.